Rozpoczynamy popołudniową sesję naszej komisji. Labu pēcpusdienu, dāmas un kungi. Es vēlētos sākt pēcpusdienas cēlienu lauksamniecības komitejas darbam. Mēs vēl ar vienu gaidām dažus kolēģus. Eiropas tautas partijai bija sanāks pavisam nesen, mēs vēl gaidām uz tās deputātiem. Uh, Ja jūs paraugāties uz pēcpusdienas darba cēlienu darba kārtību, tad gaidām ir Krista Botemana uzstāšanās, prezentācija, un tā attiecas uz Geopakopa ziņojumu. Sociālais dialogs kā efektīvākais līdzeklis sociālā dempinga un nedeklarēta darba novēršanai lauksaimniecības nozarei. Profesionālo lauksaimniecības organizāciju nodarbinātības grupa. Šī grupa ir pazīstama kā kopa. Ir arī um, Nacionālo lauksaimniecības organizāciju pārstāvi. Viņi ir kopa locekļi, vēl arī ir pilnvaroti no kopa puses kļūt par pārstāvjiem žēlpa kopa pārstāv uh, līmenī, un viņi arī var piedalīties sarunās par ģelpa līgumiem nacionāla līmenī. Es esmu pārliecināts par to, ka labāk iepazīsimies ar to, kā tas darbojas. Prezentācijas laikā ģelpa nāk lējā ar savu viedokli par komisijas priekšlikumiem. Ģelpa kopā 2016. gada decembrī nāca klējā ar paziņojumu par sociālo uh, dempingu un nedeklarētu darbu lauksaimniecības nozarē. Tur tika uzsvērta vajadzība plašākam sociālām dialogam, lai tiktu arī vienkāršotas administratīvās prasības, lai vieglāk vērstos pret nedeklarētu darbu. Divu gadu projekts, kur atbalstīja Eiropas komisija, bija vērsts uz nedeklarēta darba novēršanu lauksaimniecības nozarē efektīvākā veidā, lai uzlabotu laukos strādājošo cilvēku situāciju. Galvenā problēma pašreizējā sistēmā ir tāda, ka nelegāls darbs un nedeklarēts darbs veicina negodīgus darba noteikums. Ziņojumā uzsvērts, ka administratīvās prasības saistībā ar nodarbinātību, nodokļi, sociālais nodrošinājums ir būtiski, lai vērstos pret nedeklarēto darbu kā parādību. Tas nāks par labu gan darba devējiem, gan darba ņēvējiem, un tāpat arī dalībvalstī. un no tā gūst labumu tīrumos strādājošie. Vēlos dot vārdu Krisam Botemanam, viņš ir Gilpa kopa priekšstādētājs. Mm. Jūs rīcībā ir 10 līdz 15 minūtes. Un tad pārēsim uz jautājumu un atbilžu kārtu, kur varēs uzstāties arī deputāti. Tātad Džopa Kopa priekšsēdētāji, Botamana kungs vārds jums. Liels paldies priekšsēdētāji. Vēlos pateikties arī komisijai un Eiropas parlamenta deputātiem par to, ka šodien mums tika sniegta iespēja nāklājā ar savu ziņojumu ko sagatavojam kopā ar Čopa locekļiem. Tas būs īsts izklāsts par mūsu paveikto, un tāpat arī stāstīsim par to, kāds ir mūsu darba rezultāts. Sikerska kungs, jūs komitejas priekšsēdētājs, savā, savos ievadvārdos jau pastāstīja, kas ir Čopa kopa, tā tā ir darba devēja grupa lauksaimniecības organizācijas un mēs arī varam piedalīties eh, apspriedēs, ko organizē Eiropas komisija. Taču priekšsēdētājs jau par to pastāstīja savos ievadvārdos. Mums bija iespēja 2014. gada beigās iesniegt projektu nodarbinātības ģenerāla direktorātam un mēs esam gandarīti par to, ka mēs varējām veikt šo pētījumu semināru, un tas ir seminārs par nedeklarēto nelegālo darbu lauksaimniecības nozare Eiropā. Iemesls, kāpēc mēs vēlējāmies organizēt šādu pētījumu, ir tāds, ka nedeklarēts darbs noved pie sociālā dempinga, un tas savukārt veicina negodīgu kompetenci, un to mēs nevaram pieņemt. Tas ir nepieņemams mūsu darba devējiem kas vēlas ievērot noteikumus. Tāpēc ir ļoti svarīgi šodien skaidrs sacīt, ka arī lauksaimniecības nozars nodarbinātības grupa ir pret nedeklarēto un neoficiālo darbu, pret sociālo dempingu. Kā mēs organizējam savu darbu? Jūs redzat, te četri posmi, kā mēs to darām, kas jums ir redzams. Īsti pasāstīšu par katru posmu. Pirmkārt, Mēs vispirms vēlamies gūt iespēju par to, kas ir juridiskais ietvers, kāds ir definīcija, kas ir nedeklarēts darbs, līdz galam deklarēts darbs, nelegāls darbs. Otrā sadaļa ir par pārbaužu sistēmu, kā tiek organizēta, organizēta sociālā kontrola. Tad eh, trešā sadaļa paraugu prakses, tās ir ļoti labi izklāstīts mūsu ziņojumi, un beigās ir arī ierosinājumu, rekomendācijas un secinājumu. Jau sākumā vēlos sacīt, ka mūsu pētījums ir pieejams sešās valodās, tātad jūs visi varat saņemt šo dokumentu jūsu vēlamajā valodā, vienā no sešā, un jūs arī varat izmantot šodienas PowerPoint prezentāciju jūsu vajadzībām. Vispirms dažos vārdos pastāstīšu par definīcijām. Tas būs pavisam īsi. Kad mēs uzdodam jautājumu, kā var definēt nedeklarēt darbu, tad jāsaka, ka pat laban nepastāv juridiski saistošas definīcijas nedeklarētajam darbam visās dalībvalstīs. Tad nav definīcijas Eiropas līmenī. Mēs redzam, ka pastāv dokuments 1998. gada un arī 2007. gada dokuments, kurā, kuros komisija, tā varētu sacīt, ir mēģinājusi sniegt definīciju un tur definīcija par nedeklarēto darbu ir jebkāda darbība, par ko tiek uh, saņemta alga, kas ir, uh, šis darbs ir oficiāls, taču tas nav deklarēts uh, varas iestādēm. Tā tas attiec 1998. gada un 2007. gada ziņojumu mm, definīciju mēģinājumiem. Tas attiec uz darbu mājās, uz nedeklarētu darbu un arī uh, uz darba apstākļiem, par kuriem netiek ziņos. Tas ir pirm, tā ir pirmā lieta, tāda nedeklarēts darbs, taču nav definīcijas Eiropas līmenī. Kad mēs runājam par nelegālu darbu, tad mums ir jākonstatē, ka ir 2009. gada direktīva, tā ir direktīva par uh, cilvēkiem, kas no trešām valstīm nelegāli uzturs Eiropā. Un šajā direktīvā ir otrais pāns - definīcija, nodarbinātība, kurā piedalās trešās valsts nelegāli dzīvojošs pilsonis. Dažās dalībās teiks mums bija iespēja sadarboties ar mūsu mm, organizācijas locekļiem no 18 valstīm, un te redzams, ka daudzās dalībvalstīs nelegāla nodarbinātība ir krimināls pārkāpums. Un tad pavisam īsi. Jūs redzat, ka nav definīcija Eiropas līmenī, taču dažās valstīs ir redzams, ka nedeklarēts darbs ir savu veidu nelegāla darba forma. Tā tas ir Francijā, Portugālē, Vācijā un dažās citās valstīs. Jūs redzat, ka nelegāls darbs uh, regulā atšķiras no nedeklarēta darba, un tad dažās citās valstīs vispār nav definīcija. Tā tad beigās nonākam pie secinājumiem, ka, ja jūs vēlaties kaut ko darīt Eiropas līmenī pret nedeklarētu nelegālu darbu nodarbinātību, tad būtu ļoti svarīgi izmantot tās pašas definīcijas visā Eiropā kopumā. Tas būtu viens secinājums. Un vēl jautājums, par kur mums vēl jārunā attiecībā uz sociālo dempingu, tas ir par eh, viltus pašnodarbinātību. Tas arī ir jāiekļauj jēdzienā par nedeklarētu darbu. Mums nav definīcijas par to Eiropas līmenī, taču, kad mēs paraugāmies uz Eiropas Savienības tiesas tiesu praksē, jūs redzat mūsu pētījuma devītajā lapas pusē, ir vairākas lietas bijušas eh, šīs tiesas pārziņā, un tad tur ir atrodama īsta definīcija. Mēs varam runāt par viltus pašnodarbinātību, fiktīvu pašnodarbinātību Tas ir cilvēks, kas ir paziņojis savu pašnodarbinātību nacionālā līmenī, taču viņš darbojas citas personas interesē, taču viņam nav brīvības attiecībā uz savu darba laiku, vietu un saturu. Un viņš arī uzņemas um, darba devēja risku, tātad viņš ir deklarēts kā pašnodarbināta persona, bet būtībā darbojas citādi. Tad ir svarīgi arī šo aspektu mums paskatīt. Un pēdējais elements par definīcijām. Mums bija iespēja noturēt debats ar mūsu organizācijas biedriem un ar nodarbinātības ģenerāldirektoru pārstāvjiem par eh, darbā nosūtīšanu. Daudz uzskata, ka ir plaši izplatīta darbā nosūtīšana uz citu dalībvalsts lauksanīcību. Bet mēs redzam, ka dažās valstīs, kā piemēram Francijā, šī parādība palielinās, piemēram, transporta nozarē, būvniecībā, taču ne lauksaimniecībā. Mēs redzam, ka daudzās valstīs darba devējs ir tas, kurš jau nodarbinē darbiņiem. Vispēdējais elements par definīcijām, paraugoties nacionālo aspektu Jūs redzat, ka ir ļoti grūti nodrošināt definīcijas. Jūs redzat, tur pārsvarā ir sarkanājs laukums, vairāk nekā zaļais. Nav do dokumentācija. Tad otrais posms mūsu darbā - kontroli, ja pārbaudas. Mūsu projekta otrajā daļā mēs runājam par regulas īstenošanu, par darba inspekciju. Tāda kontrola arī ir svarīga. Te mums, mēs arī guvām ieskatu par sankcijām, par darba ņēmēja tiesībām, par atbildību. Tas arī ļoti svarīgi. M mēs mūsu uh, organizācijas locekļiem izsūtījām aptaujas lapas un uzdevām jautājumus tajās, piemēram, kādas ir darba inspekcijas, kāda ir darba inspekcijas avot, kāda ir šīs inspekcijas, kāds ir pilnvers un kādas ir tiesības um, tiem, kas tiek pārbaudīti. Un te jūs redzat slēdā, ka vairumā Eiropas Savienības dalībvalstu inspekcijas loma attiec uz īstenošanu, tad ir sistēmas, kas vairāk pamatojas uz uh, īstenošanu, citas saka uz uh, uh, iebiedēšanu, tad arī preventīvas uh, darbības. Mēs redzam, ka prevencija ir ļoti svarīga. Mums bija arī iespēja paskatīties, vai dažās dalībvalstīs ir piemēri saistībā ar citiem instrumentiem, pamatoties uz uh, normatīviem aktiem vai uz uh, ko citu, vai ir administratīvā vienkāršošana notikusi, ir ļoti svarīgi, par to runāsim arī vēlāk. Uh, proti, lai tiek iesaistīti sociāli partneri. Jums būtu jāzina, ka Eiropā pār par 20 miljonu cilvēku strādā lauksaimniecības nozari, taču ir liels atšķirības dalību valstu vidū. Ir tāds valsts kā Zviedrija, Vācija, kur plaši tiek izmantoti pastāvīgi nodarbināt cilvēki, kas visu gadu strādā uzņēmumā, tad ir citas valstis kā Francija, Itālija, Beļģija, kurās e, ir sezonāli nodarbināti darba ņēmēji, tad kā līguma darbi. Un tātad darbs šai ziņā ļoti atšķirs. Pēdējais elements mēs redzam, ka daudzās valstīs arvien plašāk tiek izmantot e, līdznodarbinātība, proti, ka darba ņēmējiem ir tikai viens līgums, taču tajā laikā viņš var sadarboties vairākiem uzņēmumiem. Mūsu darbā ir svarīgi arī padomāt par to, kā mēs varam vienkāršot situāciju. Sniegšu jums divus īsus piemērus. Nešajā slaidā jūs redzat uh, formālā saziņa, kas jānodrošina darba devējiem. Proti, viņam jānodrošina deklarēt, darba deklarēšana. Tātad jūs redzat, ka tas ir jādara pirms līguma līguma darbības laikā vai pēc tam, piemēram, Vācijā, Portugālē, Polijā. Ir tā otrais jautājums. Kādā veidā šī deklarēšana notiek? Tā var būt elektroniski vai arī rakstveidā uz papīra. Un pēdējais jautājums. Cik šādām deklarācijām jānotiek viena vai vairākas? Ja ir tikai viens posms deklarēšanās procesā, tad tas vienkāršāk. Ja situācija ir sarežģītāka, tad var notikt vairākas kļūdas. Šajā slaidā jūs redzat vienu ļoti svarīgu lietu. Jūs varat piedzīvot tādu situāciju, ka darba devējs deklarē darbu, taču tā nav simtprocentīgi pareizi bijusi. Un tad jūs redzat, ka ir neliela kļūda, tad kā šī valsts risinās šo kļūdas problēmu? Daudzās valstīs tīri formāla kļūda tiek skatīta tāpat kā darba attiecību nedeklarēšana. Tikai tās valstīs, kas radzīmēts ar zaļu, tas tiek uzskatīts par tādu kļūdu vien. Mēs uzskatām, ka sankcijām ir jāatbilst pārkāpumu apjomam. Tāda formāla kļūda nav jāuzskata par līdzvērtīgu darba attiecību nedeklarēšanā. Un tad pēdējais punkts par procedurāliem jautājumiem. Te ir arī ļoti svarīgi redzēt, kas darba devējiem jādara, kad kāds strādā uzņēmumā, kā tad vadīt darba attiecības. Te jūs redzat, ka ir daudz administratīvu darbību, kas jāveic līguma darbības laikā, un tad ir otrā rindiņa par sociālo nodrošinājumu, un te arī ir daudz problēmu, ka ir jāizpild daudz dokumentu. Un tagad lūdzu jūsu deputātu uzmanību, ka lauksamniekam pat labam jāsaskars ar daudzām grūtībām, ka mainās noteikumi attiecībā uz sezonālu darbu. Un jūs zināt, ka daudzi cilvēki no Austrumēropas valstīm strādā rietumu valstīs. Un Eiropā mums ir daudz ģimenes uzņēmumu saimniecību, un katram no šiem uzņēmumiem ir jādeklarē Eh, algu apjoms eh, sezonāla darbinieka izceltnes valstīm, tas ir ļoti sarežģīti darba ņēmējiem. Tas ir pēdējais elements, un tad es tālāk došos visam ātri. Ir ļoti svarīgi iesaistīt sociālās partners mūsu darbā. Mēs esam redzējuši, ka tajās valstīs, kurās ir spēcīgs darba devēja organizācijas, tas var sniegt atbalstu saviem locekļiem, tad arī daudz labāk tiek ievērot notiekam. Te jūs redzat, kāds sociālais dialogs tiek organizēts. Nākošajos nu, slaidos es par tiem nerunāšu, jūs redzat komentārus. Ciņojumā uh, tam veltīts 15 labs pus, tur redzam daudz citi labi. Piemēri mūsu valstīs ir paraugu praksa attiecībā uz regulēšanu, regulējumu paraugu praksa attiecībā uz sadarbību ar darbu kontrols organizācijām, tas ir paraugu praksa attiecībā uz īstenošanu, nu, tā vēl arī piebilstama ir vienkāršošana beigās. Ir runa par to, kā organizēt sociālo dialogu starp darba devējiem un arotbiedriem. Es domāju, šie piemēri arī ļoti svarīgi jums, jūsu darbā komisija. Kā jau teicu sākumā, šis ziņojums ir pieejams vienā no sešām dalībvalsts valodām. Mūsu dokumentu beigās mēs izstrādājam sadaļu tikai attiecībā uz secinājumu un rekomendāciju. Es tikai īsi ieskacēšu dažus no tiem. Mums ir dažas rekomendācijas par definīcijām. Es jau to sākumā teicu, ka Eiropas līmenī nav definīcija, bet paraugieties uz šīm rekomendācijām. Ir ļoti svarīgi, lai mums būtu kopīgi izpratni par nacionālajām definīcijām. Mums kaut kas jādara šai saistībā. Vēl viens secinājums ir tāds, nu labi, mēs redzam, ko, kas dalībvalstīs notiek un ir svarīgi ieviest preventīvas pasākums. Trešais elements ir, lai sankcijas būtu proporcionāls, lai formāla kļūda netiktu uzskatīta par tikpat smagu pārkāpumu kā darba attiecību nedeklarēšana, tad ir ļoti svarīgi vēl vienkāršošana. Jūs zināt, ka pastāv pārāk liels administratīvais sloks un tas neveicina normatīvo prasību izpildu jautājums, kā mēs varam panākt vienkāršošanu, paraugu prakšu īstenošanu. Jūs zināt, ka lauksaimniecībā darbojas daudz mazu uzņēmumu, ģimenes uh, saimniecības. Un viņiem nav kā cilvēks, kas visu dienu strādā birojā, tāpēc ir ļoti svarīgi skatīt arī šo aspektu. Runājot par darba inspekcijām, es jau šim jautājumam pieskaros. Arī šajā kontekstā mums jādomā par eh, teju daļu sistēmu, iekļaujot sociālos partnerus, un te runa arī par inspekcijām, un tad ir runa par sociālo partneru lomu. Kā jau teicu, tajās valstīs, kur sociāla partneri cieši iesaistīti, ir arī novērojama labāku noteikumu ievērošana. Nu, mēs zinām, pēdējais elements, ka nelegāls un nedeklarēts darbs ir ne tikai problēma konkrētā dalībvalstī, bet ir pārobežu aspekts šai problēmai. Un mums kā darba devējiem džopa arī esam novērota nedeklarētā darba platforma. Mēs ceram, ka 2018. 19. gadā mēs varēsim runāt arī par lauksaimniecības nozari šajā kontekstā. Tāpēc ir svarīgi šeit pievērsties mūsu rekomendācijām un paraugu praksēm vienkāršošanas procesam. Un tad arī runa par rādītāju iezīmēšanu paraugu prakšu noteikšanai. Nobeigumā varu sacīt, ka mēs. Uh, Džilpa esam īstenoši svarīgi pētījumi. Mēs esam pret jebkādu veidu sociālo krāpšanos saistībā ar nedeklarētu darbu. Nu, arī otrais elements ir ļoti svarīgs. Es domāju, mums Eiropā un citās valstīs nav vajadzīgs plašāks regulējums. Mums ir vajadzīgs labāks regulējums, vienkāršoti noteikumi. Mūsu locekļiem palīdz. Liels paldies! Tātad vēlreiz liels paldies par šo prezentāciju. Tagad mēs uzklausīsim deputātu jautājumus. Pirmais vārdu lūdzis ir eh, Lozokungs. Paldies priekšsēdētāji. Pagājušā gada eh, februārī eh, es viesojos pie dārzeņa audzētājiem Voklīzā un uh, tur mēs uh, konstatējām vairākas problēmas. Šajā departamentā vairāki tūkstoši nosūtīto darbinieku strādāja dārzeņu audzēšanā. Mm, tad ir tas ļoti smags darbs, kur ir neliels meha mehanizācijas līmenis, bet um, mm, mums uh, šajā jomā ir noslēgts uh, līgums ar Spāniju, kas paredz uh, darbinieku nosūtīšanu no Dienvidamerikas. Pārsvarā līgumi ir sešus mēnešus uh, gari, un tā kā lauksāmniekiem ļoti bieži pietrūks sezonas strādnieku, tie ir aktuāli jautājumi. Tāpēc uh, gribēju uzdot jautājumu, vai šiem darbiniekiem nevajadzētu būt vismaz ar Eiropas valstu pilsonību Otrs eh, jautājums, kas saistās ar darba spēka izmaksu nevienlīdzību, ir eh, skaidri redzams, ka dalību valstīm eh, būtu nepieciešams vairāk teikšanas, lai organizētu darba spēka izcelsmes avotus savā valstī. Gracias, presidente. Yo quería darle la gracia. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlējos pateikties mūsu viesim Man bija liels prieks ar viņu jau tikties iepriekš. Un es ļoti priecājos, ka šāda diskusija mums te notiek. Mēs runājam par profesionāliem lauksaimniekiem. Tas, protams, ir ļoti svarīgi, bet no juridiskā viedokļa ir tikpat svarīgi runāt arī par darba spēku lauksaimniecībā, kas ir ārkārtīgi būtisks aspekts eh, lauksaimniekiem. Mēs vēlamies izvairīties no atšķirībām nodarbinātības noteikumēs. Mēs vēlamies, eh, lai tas būtu gan sociāli, gan ekonomiski ilgtspējīgi. Mēs eh, pēc zināma laika runāsim par līdzīgu ziņojumu, un tāpēc es saku jums lielu paldies par šeit paveikto darbu. Uh, bet eh, mēs vēlamies uh, saprast, ko ir jādara, lai uzlabotu esošos noteikumus. Manuprāt, tas ir viens no svarīgākajiem secinājumiem par to, ko jūs izteicāties. Tad, tad no vienas puses tas ietvertu definīciju, harmonizēšanu, jo ir definīcijas, kas uh, katrā valstī atšķiras. Uh, ir paredzēti arī atšķirīgi sodi, atšķirīga regulatīvā prakse, atšķirīga attieksme pret uh, nedeklarētajiem darbiniekiem un nelegālajiem darbiņēmējiem, un ir nepieciešams uh, harmonizēt šobrīd spēkā esošos noteikumus. Vai jūs varētu man apstiprināt, uh, ka tas tā būtu jādara? Un tad vēl viena lieta. Uh, un pastāv liels atšķirības uh, lauksaimniecības darbu sezonalitātē. Reizēm pieprasījums ir liels, jums ir nepieciešams daudz darbinieku, bet tikai, teiksim, uz 45 dienām, un uh, tad lauksaimniekiem rodas uh, nepieciešamība uz īsu laiku nodarbināt daudz darbinieku. Spānijā un arī manā reģionā lauksaimniecībā strādā daudz sezonas strādnieku. Un tas tā notiek jau 30, 40 gadus. Bet pirms 30 eh, vai 40 gadiem mm, cilvēki devās uz eh, Franciju, lai strādātu ražas novākšanā, balstoties uz noslēgtiem līgumiem. Bet eh, kā mēs varam risināt problēmu, kas saistās ar mm, šo sezonālo pieprasījumu? vienlaikus nodrošinot eh, godīgus eh, nodarbinātības noteikumus. Lauksaimniecībai ir jābūt konkurētspējīgai, un tam, protams, ir jāatspogļojas arī darba spēka izmaksās. Tomēr manā valstī atalgojumu līmeni nosaka reģionāli darba koplīgumi, un starp reģioniem mēdz būt atšķirības. Tātad um, darba koplīgumiem ir sava cēna, bet uh, varbūt jūs varat pastāstīt, ko mēs šajā ziņā varētu darīt. Oui, monsieur le président, je crois que ce rapport. Euh, Jā, priekšstādātāji. Manuprāt, uh, šis ziņojums skaidri parāda, ka Eiropā šobrīd ir aktuāls sociālais dempings un um, tīpaši lauksaimniecībā, kas mūs ļoti interesē, mm, ir. Um, ir sāpīgi redzēt, ka nav vienotas eh, definīcijas nedeklarētam darbam vai nelegālam darbam, un es uzskatu, ka pastāv eh, reāls risks, ja mēs eh, šajā jautājumā nerīkosimies. Tas kropļos konkurence, tā tiešām ir realitāte. Un, Ir pat uh, tādas situācijas, ka persona, kuras strādā nedeklarētu darbu, nebauda nekādas tiesības. Un tās ir būtiskas problēmas, kas ir jārisina. Tāpēc es uh, gribēju uzdot šo jautājumu, jo es zinu, ka, uh, piemēram, vienā konkrētā reģionā ir sezonas darbs ābolu novāpšanā, un vai mēs varētu iedomāties, ka pastāv uh, līgumi, kas aptvērtu dažādas eh, sezonas, vairākas sezonas. Varbūt jūs varētu nedaudz pakavēties par šiem jautājumiem. Džinkuja, pan posev. Liels paldies, eh, Ropēkungs. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Liels paldies priekšsēdētājiem. Es ar lielu prieku noklausījos jūsu ziņojumu prezentāciju. Un jāteic, ka šie jautājumi tiešām ir ļoti aktuāli, un mums ir jāmeklē elastīgi risinājumi, lai mēs eh, nenodarītu nozarē vairāk ļauna nekā laba. Lauksaimniecība ir specifiska joma, kurā pastāv valsts atbalsts bet uh, daudz viet lauku iedzīvotāju īpatsvars samazinās, ja tīpaši jaunieši izbrauc no laukiem, un ja mēs nebūsim elastīgi, tad varam radīt vēl vairāk problēmu. Definīcija trūkums nenozīmē, ka tie ir noteikumi pārkāpumi, un es domāju, ka mums būtu jābūt uh, piesardzīgiem, uh, domājot par šādiem noteikumiem. Jūsu ziņojumā man pietrūka. Uh, to iemeslu uzskaitas, kāpēc pastāv nelegāla nodarbinātība vai nedeklarēta nodarbinātība. Varbūt atsevišķās valstīs nodokļu sistēma ir tāda, kas uh, rada stimulu izvairīties no darba deklarēšanas. Ir jādomā, kāpēc cilvēki nedeklarē nodarbinātību un ir jādomā par veidiem, kā padarīt eh, darba eh, deklarēšanas, eh, darba deklarēšanu pievilcīgāku. Varbūt tādējādi mēs varētu ko panākt. Iespējams, tas negotu, ne, nedotu lielu ekonomisku iegūmu, tomēr mums vismaz būtu skaidrs priekšstats par kopainu. Un tas varētu būt solis uz uh, sistēmas uh, sakārtošanu nākotnē. Es domāju, ka mums uh, uz šiem jautājumiem ir jāraugās ļoti piesardzīgi. Jūs arī nepieminējāt, cik procentuāli liels ir nedeklarētā darba apjoms lauksaimniecībā, vai tas ir 1% vai 50%. Protams, ir pieprasījuma, lielāka pieprasījuma brīži, bet eh, nevienmēr eh, lauksaimniekam būs nepieciešami vairāki cilvēki, kas varētu strādāt uz kombaina. Un, un te mēs redzam sociālā dempinga iespējas. Ja darba samaksa atšķiras no vidējās darba samaksas valstī, arī tas ir sociāls dempings. Bet kāda tad īsti ir situācija, vai sociāls dempings ir tad, ja es maksāju mazāk par 2000 eiro mēnesī, vai sociāls dempings uh, ir tikai tad, ja es uh, nodarbinu darbiniekus, kas nav deklarējuši savu nodarbinātību. Tātad no vienas puses ir nedeklarēts darbs, no otras puses atlīdzība, kas par šo darbu tiek maksāta. Mums uh, vajadzētu šīs divas lietas nošķirt. Un te būtu nepieciešams strādāt Eiropas līmenī. Brīva cilvēku un darba spēka aprite tagad Eiropā mm, visiem ir daudz maz skaidra. Liels paldies, tālāk Kaputo kungs. Grazie, grazie, prezidente. Jo... Paldies priekšsādātājiem. Arī es vēlējos pateikties eh, runātājiem par ļoti interesanto prezentāciju un ziņojumu. Es domāju, ka tas eh, palīdzēs ES eh, e iestāžu dialogā ar lauksaimniekiem. Mani ļoti interesē šī tēma. Un, un tā kā es nāku no kampānijas reģiona Itālijas uh, dienvidos, mums uh, it īpaši nākas saskarties ar nedeklarētu darbu. Un, turklāt ļoti ievērojumā mērā. Tas tā ir būtībā kā mafija lauksaimniecības sektorā. Un starpnieki eh, izmanto šīs schēmas, izmanto robus sistēmā. Itālijā šajā ziņā ir gūta ievērojama pieredze. Mēs uh, esam pieņēmuši arī likumu par nelegālās eh, prakses apkarošanu lauksaimniecībā, izmantojot sezonas darbiniekus. Un uh, Tā ir problēma, kas būtu jārisina plašākā mērogā visā Eiropā. Mums ir nepieciešams pielikt punktu nedeklarēta, nedeklarētu darba ņēmēju izmantošanai. Es pieminēju mafiju sezonas darbinieku kontekstā Bet uh, varbūt es uzdošu vēl vienu otru jautājumu par to, kādi riski un kādas uh, problēmas uh, vēl ir sastopamas šajā jomā. Jo, protams, ka ir direktīvas par darba drošību, pastāv arī nelegālā imigrācija, bet uh, jāteic, ka sezonas darbinieku eh, problēmas nevienmēr valsts iestādēm ir zināmas, un valstīm nevienmēr ir izveidotas efektīvas sistēmas, lai tās risinātu. Tas, protams, būtu jāsasaista arī ar noteikumiem KLP. Ja runājam par dialogu, pastāvīgo dialogu ar Geopa Kopu. Uh, Vai jūs uzskatāt, ka varas iestāžu aktīvāka kontrole šajā nozarē un izlēmīgāka rīcība varētu panākt uh, situācijas uzlabošanos. Noišēls kundze, lūdzu. Arī es vēlējos jums pateikties eh, par šī ziņojuma prezentāciju. Kad es izlasīju virsrakstu, es nodomāju, ka ir svarīgi, ka mēs kā lauksaimniecības komiteja Eiropas eh, parlamentā konkrēti pasakām, ka nosodām jebkāda veida eh, ēnu nodarbinātību, nedeklarēto darbu. Un Tas ir tiešām skaidri un gaiši jāpasaka, ka tas uh, nav nekāds nebūtisks nodarījums. Ļoti daudzās valstīs tas vēl joprojām tā tiek vērtēts. Un um, ir vēl viens aspekts, ko nepieminēja iepriekšējie runātāji, ir jābūt atbilstošiem sodiem. Ja ir cilvēki, kas izmanto darbiniekus, kas uh, nelegāli nodarbina bēgļus vienkārši tāpēc, ka tas ir lēti, tad tas tiešām būtu jāsoda kā krimināli sodāms nodarījums. Tas uh, nav izplatīts tikai lauksaimniecībā, arī gastronomijas nozarē ļoti bieži zinām, ka šāda situācija pastāv, nozare par to ir informēta, bet uh, visi par to klusē un tiek uzskatīts, ka uzņēmums nevar veiksmīgi darboties, ja netiek izmantot šādas schēmas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka mums kā Eiropas parlamentam būtu jāsaka skaidrs nē šādai nodarbinātībai, un mēs nedrīkstam meklēt šeit atrunas, ka tas varbūt ir saistīts ar birokrātiskiem šķēršļiem vai nodokļu sistēmu. Nē, ir jābūt skaidrībai par to, ka tādie cilvēki tiek nelegāli nodarbināti, tas ir krimināli sodāmi. Un eh, patiesībā pat Bavārijā šobrīd ir izvēle, izveidojies uh, darba ņēmēja tirgus, eh, kur cilvēks piedāvā darba tirgu, un eh, tas nenotiek tikai celtniecības nozarē, bet arī lauksaimniecībā, un eh, ir jābūt skaidrībai, ka tiem, kas šādas schēmas izmanto, ir vieta cietumā. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Paldies, priekšsādātājiem. Arī es vēlējos pateikties mūsu viesim par prezentāciju. Kā jau mēs redzam, jūs esat izmantojuši datus par 16 dalību valstīm. Tāpēc mans pirmais jautājums ir šāds. Kad mēs varētu sagaidīt datus par visām dalību valstīm, ieskaitot Horvātijas republiku? Jūs pieminējāt trīs uh, pārauga prakses piemērus un varbūt uh, dažām dalībvalstīm tas var šķist ambiciozi, tomēr gribēju teikt, ka mēs apzināmies, ka lauksaimnieki nevienmēr ir apvienojušies uh, organizācijās vai asociācijās, lai varētu risināt sarunas ar sociālajiem partneriem. Tomēr tas ir ļoti svarīgi un tāds būtu optimālais risinājums. Uh, Ja mēs raugāmies Eiropas līmenī, mēs redzam, ka sociālajiem partneriem neizdevās panākt vienošanos pat par darba laika direktīvu, un jūs varat iedomāties, kāda situācija ir lauksaimniecībā, kur lauksaimnieki nav pietiekami apvienojušies uh, eh, ārodu organizācijās, lai efektīvi varētu cīnīties par savām tiesībām. Jūs pieminējāt uh, problēmas dalībvalstīs un sacījāt, ka nevienmēr pie vainas ir noteikumu trūkums, bet gan noteikumu kvalitātes problēma. Un kas, jūsuprāt, būtu jāiekļauj šajos noteikumos, lai situāciju šajā jomā mainītu uz labo pusi? Papildus tam es vēlējos pieminēt, ka biju referente ziņojumam un atzinumam par sieviešu lomu lauku reģionos. Un es eh, gribēju jautāt, vai sievu, kas um, palīdz ģimenēm strādājot lauksaimniecībā, Kāda ir situācija ar šīm sievietēm? Vai dalībvalstis ir gatavas atzīt eh, to sieviešu kvalifikāciju, kas eh, palīdz saviem vīriem strādājot lauksaimniecības uzņēmumos? Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Arī es kungs. Es... Šādā kungs ziņojums es varētu sacīt ir īpaši interesants, taču tas neņem vērā pašreizējo notikumu gaitu. Pat laban Eiropas dienvidu valstīs galvenā problēma ir tūkstošiem bēgļu un galvenokārt nelegāli bēgļi, kas nonākuši ir Grieķijā, Itālijā, Spānijā. Un ļoti daudzi no viņiem jau ir tur tā kā iesprostoti Grieķijā vai Itālijā. Un tas, kas notiek, ir tas, ka Viņi nelegāli tiek nodarbināti lauksaimniecības nozari. Līdz tekstam attiecībā uz Grieķiju var sacīt, ka ir krīze mazajām saimniecībām, jo nabadzīgie uh, lauksemnieki nonākuši trojkas uh, nagos. Trojka uh, izvirz ļoti augstas prasības, tiek konfiscēta lauksemniecības zem, un pat labam ir novērojams tas, ka arvien vairāk Grieķijas lauksemnieki izput, un līdz tam ir tūkstošiem nelegālu bēgļu, kas, uh, eh, nelegāļu migrantu, kas uh, tiek nodarbināti lauksaimniecības nozarei, lielajos uzņēmumos, līdz ar to tiek uh, iznīcinātas mazās saimniecības un lielās lauksaimniecības nelegāli izmanto šo nodarbinātību un Līdz ar to viņi arī darbojas pret mazajām saimniecībām. Līdz takus tam ir novērojams, ka Grieķijas valdība tā saucamajiem bēgļiem uh, dod iespēju nelegāli strādāt. Tad, kad uh, tiek atņemta Grieķiem zeme līdztekus, tam Opastolūkungs, eh, Grieķijas lauksaimniecības eh, ministrs, 150 tūkstošiem cilvēku, ko viņš devē par bēgļu, sniedz zemi kultūra audzēšanai. Un eh, tiek arī veidots īpašas zonas Grieķijā, kur netiks īstenotas, īstenot darba uh, noteikumi, tur darbosies, varēs darboties bēgļi, nu tā viņi tiek dēvēti, bet patiesībā līdz tam brīdim, kad viņi no migrantiem kļūst par bēgļiem, paiet 3-4 gadi. Tātad šādi cilvēki strādā tādos darba apstākļos, kas netiek regulēta, nav arī nekāda sociāla nodrošinājuma cilvēkiem, un arī viņi nesaņem godīgu algu. Lūdzu, saprotat, ka tā ir jauna parādība Grieķijā. Es saprotu, ka līdzīgi varētu būt arī Itālijā un Spānijā, un es domāju, ka ziņojumā tas būtu jātaino, jo šādi tiek izputnāti nabadzīgie uh, lauku uzņēmumi un lielie uzņēmumi izmanto tūkstošiem nelegālo uh, um, migrantu, un viņi tad strādā ļoti nepiemērotos darba apstākļos. Paldies! Paldies, esam izsmēluši runātāju sārakstu šobrīd. Tāpēc došu tagad vārdu jums, Vatmankungs, lai jūs varat atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem un komentāriem. Donc, euh, merci, Monsieur le Président. Donc, je vais essayer de, de répondre à quelques questions. Paldies, priekšsēdētājs. Mēģināšu atbildēt uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem. Vispirms uzklausīšu, uh, atbildēšu uz tiem jautājumiem, kurus uh, esmu šeit piefiksējis uh, savā dokumentā. Pirmkārt, pēdējais jautājums. Tas skar daudzas Eiropas valstis. Daudzās Eiropas valstīs ir ieradušies kāra bēgļi Un mēs labprāt no deputātiem mm, gribētu dzirdēt jūsu idejas par to, kā iesaistīt viņus darba tirgu. Labi, mēs eh, nerunāsim te par detaļām, bet vairāki deputāti uzdev šādu jautājumu. Un man ir jāteic, ka arī daudzi darba devēji ir pret nedeklarētu darbu un ir jādara viss, lai par to tiktu paredzēti sodi. Tomēr eh, tajās valstīs, kur mēs šo jautājumu uzdevām, konstatējām, uh, ka pastāv iespēja no brīža, kad bēgļi reģistrējas, viņi var saņemt darba atļauju, nu, teiksim, 10 mēnešiem, 12, mē, 12 mēnešiem, un tas atsevišķās valstīs varētu būt risinājums. Proti, izsniegt eh, darba atļaujas eh, bēgļiem uz eh, zināmu īsu laiku. Kas attiec uz jautājumu, kuru uzdeva Epetīres kundze? Uh, Jā, mēs saņēmām atbildes tikai no 16 valstīm, jo mēs strādājām pie anketas, bet eh, mūsu mērķis ir eh, pabeigt šo darbu līdz galam, runājot ne tikai par nelegālo nodarbinātību, bet arī nedeklarēto nodarbinātību. Un ja mums būs iespēja 2018. un 2019. gadā runāt arī par lauksaimniecību, Es, mēs mēģināsim kopā ar saviem locekļiem pabeigt šo darbu un saņemt atbildes arī no Horvātijas un citām valstīm, kuras šobrīd ziņojumā nav skatītas. Jūs uzdevāt arī jautājumu par mm, noteikumu kvalitāti. Jā, nākas konstatēt, ka daudzās valstīs ir pieņemti likumi un noteikumi, kas ir tapuši ar labu mērķi, bet ir pārāk sarežģīti. Un daudzās valstīs eh, nospiedošā vairākumā ir ģimenes eh, uzņēmumi, kas eh, izmanto sezonas darbiniekus tikai uh, īsu laika periodu konkrēti gada ietveros, un viņiem nav cilvēku resursu vai personāla daļu, lai, kas eh, pārzinātu pilnīgi visas normas un noteikumus. Un tāpēc eh, tas ir sarežģīti nelieliem uzņēmumiem un lauksaimniekiem. Tāpēc ir nepieciešamas vienkāršākas eh, procedūras, vienkāršāki līkumi, kā jau es to norādīju. Un, ja tiek ziņots par eh, nodarbinātību, tad eh, to būtu jāspēj izdarīt ar vienu vienīgu deklarāciju. Tāpēc nepieciešams uzlabot noteikumu un normu kvalitāti. Jūs zināt, ka vairākās valstīs lauksaimnieki nevienmēr ir labi organizējušies eh, apvienībās. Un uh, jāteic, ka arī mēs mēģinam panākt situācijas uzlabošanos Polijā, Bulgārijā, bet mūsu kolēģi jaunajās uh, valstīs uh, var redzēt, uh, kādu labumu sniedz sociālais dialogs. Ja mēs panākam vienošanos starp sociālajiem partneriem, tad tie ir. Tad tās ir vienošanās, kuras ņem vērā nozares īpatnības. Uh, Jā, mēs te varam runāt par to vispārīgi, bet eh, tiek ņemta vērā nozares specifika, apstākļos vietas, un es domāju, ka te mēs atsevišķām valstīm varētu palīdzēt. Un tālāk pēdējais uh, elements par sievām, kas uh, palīdz lauksaimniekiem. Un tas neatiecas tikai uz lauksaimniecību. Mēs esam konstatējuši, ka daudzās valstīs sievietes uh, strādā uh, fermās, lauksaimniecībās bez jau kāda mm, konkrēta statūta. Atsevišķās valstīs šīm sievietēm tiek piešķirts zināms sociāls status, ja viņas strādā lauksaimniecībā, bet eh, ir jāņem vērā, ka šeit tās izmaksas ir daudz lielākas, tāpēc ir nepieciešams eh, padarīt šo sieviešu darbu redzamāku. Uh, Es redzu, ka dažās valstīs darbs pie tā ir uzsākts, bet eh, te vēl joprojām ir daudz darāmā. Kas attiec uz dažiem citiem jautājumiem, kurus es piefiksēju, jūs. Eh, jautājāt, kā mēs definējam sociālo dempingu vai tas ir atalgojuma līmenis, kas ir mazāks par 2000 eiro, vai tā ir nelegāla nodarbinātība vai nedeklarēta nodarbinātība. Bet es domāju, ka definīcija te ļoti vienkārša. Ja mēs runājam par sociālo dempingu, ja mm, noteikumi, kas paredz eh, strādājošo tiesības, tajā skaitā tiesības uz atalgojumu, prēmijām, um, darba drošības eh, noteikumi, ja tie netiek ievēroti. Mēs eh, daudz runājam par eh, sociālo dempingu nosūtīto darbinieku gadījumā, un jūs varat nosūtīt, piemēram, darbinieku uz, uz ES 15 valstīm, bet jums ir jāievēro tieši tādi paši noteikumi attiecībā uz atalgojumu, un eh, citi noteikumi, kas ir spēkā attiecīgajā valstī. Eh, definīcija ir skaidra. Un eh, pirmais runātājs teica, ka darba spēka izmaksas visās dalībvalstīs nav vienādas. Mēs to zinām, bet pastāv noteikti atalgojuma sliekšņi, noteikts darba laiks, kas ir dalībvalsts kompetencē. Uh, un atsevišķas dalībvalstis uh, likumā ir noteikušas konkrētus uh, minimu, minimālos atalgojumu līmeņus. Ar uh, sociāliem nodrošinātājiem, sociāliem partneriem mēs varam runāt par to, bet šobrīd ir arī atalgojuma sliekšņi, mm, kas atšķirās dažādās valstīs, un tas arī ir saprotami, jo arī dzīves dārdzība visās Eiropas valstīs nav vienāda. Uh, Tomēr, ja kāds ierodās, eh, piemēram, Polijā vai Francijā vai Beļģijā vai Itālijā, ir svarīgi, lai tiktu ievēroti tie noteikumi, kas ir spēkā dalību valstī, kurā darbs tiek veikts. Un tas ir vissvarīgākais noteikums, kuram visiem būtu jāpiekrīt. Jūs uzdevāt arī jautājumu par to, cik uh, procentuāli uh, sastāda nelegālā nodarbinātība vai nedeklarētā nodarbinātība. Ja mēs runājam par nelegālo nodarbinātību, tad to tā publiski nav iespējams redzēt, bet ir veikti zināmi pētījumi, zināmas aplēses eh, par procentiem un skaitu, un eh, arī te nav viegli nonākt pie skaidras atbildes lauksaimnieku ārotbiedrības ir veikušas eh, pētījumu un nonākuši pie secinājuma, ka ir ļoti grūti nosaukt kaut kādus eh, procentus. Šis pētījums eh, tika peikts deviņās vai desmit valstīs, varbūt jūs zinat šo EFA dokumentu, tur ir minēti zinām procenti, proti 20 un vairāk, bet tā ir tikai ekstrapolācija un varbūt tas arī ir pārspīlēts skaitlis nav, ska, nav iespējas nonākt pie konkrētiem skaitļiem. Un tomēr ir skaidrs, ka ir jāmēģina mazināt nedeklarēto nodarbinātību. Nav arī atbildes uz to, kāpēc pastāv sociālais dempings, kāpēc pastāv nedeklarēts darbs. Jā, ir netiešas atbildes, jo es minēju vienu piemēru, un tieši to mēs redzam uh, daudzās valstīs. Mēs negribam eh, nošķirt eh, no vienas puses nelegālo un nelegālo, ne, nelegālo darbu un nedeklarēto darbu un formalitāšu neievēr, neievērošanu. Ja vienkārši netiek ievērotas eh, formalitātes daudzās valstīs, mm, iestāžu reakcija ir tāda pati kā nedeklarēta un nelegāla darba gadījumā. Vēl tika uzdoti vairāki jautājumi. Manuprāt, tas bija Francijas deputāts, kurš lūdza vārdu pirmais. Un viņš teica, ka atsevišķās valstīs ir darbinieki, kas um, ir nosūtīti no Dienvidu Amerikas valstīm bet eh, Eiropas 28 valstu Eiropas Savienībā pastāv brīva darba spēka aprite, un kas attiecas uz jautājumu par to, vai te mēs runājam arī par darbiniekiem no valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā, tad to, eh, tad te lēmumus pieņem katra dalībvalsts Nu, piemēram, Somijai ir līgums ar Krieviju, kas tā ļauj pieņemt uh, darbā sezonas strādniekus no Krievijas. Polija ir šāds līgums ar Ukrainu, un Polija ir mm, tiesības uh, nodarbināt sezonas strādniekus no Ukrainas. Atsevišķām Eiropas dienvidu valstīm ir līgumi ar Ziemeļāfrikas valstīm, kas paredz šādas iespējas. Tas ir atkarīgs atkarīgs no katras konkrētās valsts un nav šādu Eiropas uh, līmeņa noteikumu, kas noteikti, kurš uh, drīkst ieceļot sezonas darbu veikšanai un kurš nē. Par to ir jādiskutē nacionālajā līmenī, jo Eiropas līmenī šādu noteikumu mums nav. Kas attiecas uz eh, Spānijas deputāta uzdoto jautājumu? Jūs jautājāt, vai mēs esam par to, ka tiktu harmonizētas noteiktas definīcijas. Es gribēju teikt, ka ir, tas ir ārkārtīgi būtiski gan Eiropas institūcijām, gan arī mūsu platformai, lai labāk uh, saprastu, kādas uh, ir šobrīd valstīs spēkā esošās definīcijas un domājot par kopēju Eiropas uh, rīcību nelegālas un uh, nereģistrētas nodarbinātības apkarošanā šāda definīcija būs nepieciešama. Un eh, ir jāmēģina kopā ar dalībvalstīm arī izstrādāt rekomendācijas, eh, kā vienkāršot eh, dzīvi nelielajiem ģimenes uzņēmumiem, uh, lai viņi varētu veiksmīgāk uh, piemērot spēkā esošos noteikumus. Runājot par sezonas darbiem, ir periodi, kuros aktivitāte ir ļoti liela, un mēs esam konstatējuši, ka tas ir būtiski arī jums, kuri pieņem lēmumus par Eiropas lauksaimniecību. Ir nepieciešama lielāka elastība, eh, lai varētu slēgt um, laikā ierobežotas līgumus vai sezonas darba līgumus ar uh, mazāku skaitu pārkāpumu, piemēram, Francijā. Uh, var uh, būt iespēja nodarbināt cilvēku 11 stundas dienā, vairāk nekā 5 dienas nedēļā, bet tad ir jāparedz iespēja viņam maksāt lielāku algu. Un es domāju, ka tas varētu būt viens no elementiem, kas atvieglotu dzīvi nelieliem uzņēmumiem. Deputāts no Itālijas uzdeva jautājumu, vai mums būtu jāiejaucas un vai valsts iestādēm savās valstīs uz vietas vajadzētu darīt ko vairāk. Jā, es domāju, ka tās var iejaukties un piedāvāt risinājumus, bet, kā jau es sacīju iepriekš, mēs uzskatām, ka ir jādod iespēja arī sociālajiem partneriem un jālūdz tiem meklēt uh, piemēroti risinājumi katrai konkrētajai nozarei. Un, ja sociālajie partneri neko nedara, tad uh, te iestājas uh, nākamais posms un tad um, rīkoties var politika. Jūs runājāt par uh, to, vai lauksaimniecības politikā, kopējā lauksaimniecības politikā ir iespējams paredzēt konkrētus priekšnoteikumus. Tas ir sarežģītāk, jo mēs ar kolēģiem no Geopa esam par to domājuši, bet eh, šobrīd tad, ja valstis nav spējīgas nošķirt vienkāršu formalitāšu neievērošanu no nelegāla darba, uh, ja mēs te runājam par um, nelieliem ģimenes uzņēmumiem, kas uh, varbūt nav ievērojuši uh, dažas formalitātes, uh, nodarbinot pāris darbiniekus, tad, manuprāt, tas ir kas vairāk, tāpēc ir nepieciešams, nepieciešams iespējas veikt pārbaudas. Uh, un ir nepieciešams nošķīrums starp uh, neievērotu formalitāti un nelegālu darbu. Ja mēs nevaram izdarīt to, tad ir ārkārtīgi neveiksmīgi runāt par to, mm, ka kaut kāda priekšnoteikuma ir jāparedz uh, kopējā lauksaimniecības politikā. Es ceru, ka es atbildēju vairumu jautājumu, bet ja es kaut ko svarīgu aizmirsu, jūs varat man to atgādināt, es pie tā atgriezīšos. Tomēr ir viena ļoti svarīga lieta, kur es gribēju lūgt eh, jūsu eh, komitejai sniegdzot eh, zināmas piemērus par sociālās drošības direktīvu. Mēs zinām, ka darbs pie šīs direktīvas notiek jau vairākus mēnešus, un ikvienam darba devējam Francijā, Beļģijā vai Itālijā uh, būtu jāsazinās ar izcelsmes, eh, ar sezonas strādnieku izcelsmes valsts eh, sociālo mm, dienestu, un eh, tas mazam uzņēmumam nevienmēr ir viegli vai pat iespējami, tāpēc būtu jāpadomā, kā atrisināt šo problēmu. Tas ir darba devēja skatījums. Mēs esam runājuši ar arotbiedrībām, viņi mums šajā jautājumā piekrīt, un mēs ceram, ka šī komiteja uh, varēs eh, lauksaimniekiem sniegt eh, palīdzīgu roku, redzot eh, mehānismus, kuri ir ievērojami, kurus ir iespējams piemērot un kas nodrošinās darba ņēmējiem viņu darba ņēmēju tiesību uh, ievērošanu, piemēram, slimības gadījumā, bet uh, ir jau vēl arī so administratīvie jautājumi, piemēram, kurā valstī tiek veiktas sociālās iemaksas un tā tālāk un tā joprojām. Es vienkārši gribēju jums um, pas pastāstīt par šo jautājumu. Jā, Jā, paldies. Jūs atbildējāt uz lielāko daļu no jautājumiem ļoti detalizēti. Nu jā, tieši laikā, varētu teikt. Mums pat desmit minūtes ir palikušas vēl. Tas ļoti reti gan gadās. Paldies jums katrā ziņā par prezentāciju, par debatēm, par sniegtajām atbildēm. Šis ir svarīgs jautājums, kas skar ļoti daudz cilvēku. Šeit ir eh, klāt arī komisijas pārstāvs. Katrā ziņā paldies jums, Bataman kungs. Es nezinu, varbūt ir kādi papildus jautājumi vēl, vai cilvēki kaut ko nav dzirdējuši, atbildēs. Nu, katrā ziņā jums ir iespēja sazināties ar Botarmanu kungu pa ēpastu. Pats ziņojums ir pieejams vairākās valodās, līdz ar to tur ir vēl vairāk informācijas. Paldies, Botarmanu kungs! Ejam tālāk. Nākamais darba kārtības punkts. Jūs noteikti atceraties, ka tā vietā, lai mēs diskutētu par biškopības nozari, mēs dzirdēsim prezentāciju uz to veiktam pētījumam par precīzo lauksaimniecību un Eiropas lauksaimniecības nākotni. Stoa veica pētījumus, starpdisciplinārs pētījumus, izvērtējumus zinātniskos un veids zinātnisku prognozēšanu. Viņi organizē arī seminārus. Viņiem ir atsevišķa struktūra, kas vada viņus panelis. Tur piedalās deputāti 25 no viņiem. Uh, Petir kundze, Nekova kungs, Makintājers eh, kundze ir no mūsu komitejas, kas ir deleģētis to panelī. Bija liela interese piedalīties, strādāt šai panelī komitejas priekšsarātāja konferencē gandrīz vai tāda asa cīņa izvērtās par to, cik eh, locekļi no katras komitejas tiks iecelti to panelī. Bet pēc jautājuma par eh, deputātu klātbūtni paneļu sanāksmēs, tad jau situācija bija daudz klusāka. Tātad mēs runāsim par precīzu lauksaniecību un Eiropas lauksaniecības nākotni. Magines skundze uzrauga šo darbu kā Eiropas parlamenta vicepriekšsēdētāju. Mēs zinām, ka iesaistīta arī Makintāra kungs un uh, Rubikunga biroji. Pētījums ir pieejams, mums ir arī drukātā veidā. Uh, pieejams šis pētījums, un, protams, arī elektroniski jūs to varat saņemt. Par precīzo lauksaniecību daudz kas ir sacīts, arī es varētu daudz ko teikt, bet svarīgāk, es domāju, šobrīd būtu dot vārdu, dot vārdu ekspertiem. Mēs zinām, cik dārga var būt lauksaimnieciskā ražošana Mums ir jānodrošina, ka tas, kas tiek tērēts lauksaimnieciskai ražošanai, tiek tērēts efektīvi, ar augstu atdevi. Un tad lūksim ekspertu sākt prezentāciju, izcelt problēmas. Esat sveicināti šeit, mūsu komitejā, un dodu jums vārdu prezentācijai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies arī parlamentu deputātiem par sniegto iespēju mums ieskicēt svarīgākos aspektus precīzajā lauksainiecībā un kā tas var palīdzēt nākotnes lauksainiecības attīstībā Eiropā. Tas ir darbs, kuru veica vairākas iestādes, kas darbojas šajā jomā. Mēs veicām tādu kā kopsavilkumu šajā ziņojumā. Tas jau tik norādīts ievadā. Paskaroties uz lauksaimniecības situāciju Eiropā, tad redzam 80 vai gandrīz 85% eh, lauku saimniecības ir mazāk par 20 eh, hektāriem un tikai 4%, vai, sapram, tikai 7% ir lielāk par 50 hektāriem. T tā ir problēma, kas saistīta ne tikai ar lielumu, bet arī, varētu teikt, par sadalījumu pa dalību valstīm. Arī tā ir problēma, ar kuru mēs saskarsimies nākotnē. Vēl viena problēma ir saistīta ar demografisko situāciju lauksaimnieku vidū. Tur mēs varam konstatēt, ka tikai ļoti neliels skaits lauksaimnieku pēc 15 gadiem vēl darbosies šajā sektorā ap 20% varētu teikt lauksaimnieku ir jaunāki par 44 gadiem. Padomājiet, pēc 20 gadiem tie būs tie, kas veidos lielāko daļu no lauksaimniekiem. Tad jautājums ir, ko mēs tur varam darīt? Kas notiek sabiedrībā? Kā nodrošināt, ka mums būtu lauksaimniecība ar pietiekamu autoražīgumu, kā nodrošināt iespējas lauksaimniekiem, jaunajiem lauksaimniekiem, kā piesaistīt viņus lauksaimniecībai un izvairīties no tā, ka viņi dodas prom no lauka reģioniem. Pa, saglabāt cilvēkus, lai viņi nepamestu savas lauksaimniecības, un tā ir problēma. Tad varam pāriet pie svarīgākajiem punktiem, par kuriem jārunā par viedo lauksaimniecību par precīzo lauksainiecību, sabiedrības digitalizāciju un lauksainiecības digitalizāciju, kas var mums palīdzēt pārvarēt nākotnes izaicinājumu saistībā ar pārtikas apgādes drošību, pārtikas drošumu, atbildību saistībā ar vidas jautājumiem un klimata pārmaiņām. Sabiedrības digitalizēšana notiek. Vietāluruņi, es domāju, tas visiem mums ir zināms, un šeit visiem klātesošajiem pilnīgi skaidrs, kā, kā tas viss ir mainījis mūsu ikdienas dzīvi, lietu, internets un tā tālāk. Precīzā lauksaimniecība var izmantot tehnoloģijas vai digitalizāciju kopā ar labām zināšanām, lai nonāktu pie viedās lauksaimniecības. Varētu teikt, ka Tas ir mēģinājums optimizēt eh, lauksanicisko ražošanu, izmantojot pamatotu kombināciju no ģenētikas, graudaugu ģenētikas, vidi, piemēram, augsni, laika apstākļi, klimata situācija jebkurā valstī un tehnoloģijām, kas var palīdzēt rūpēties par sējumiem. Un tad e, optimāla kombinācija, tās atrašana ir tas izaicinājums, ar kuru mēs cenšamies tikt galā, lai varētu nonākt pie komponentiem viedajā lauksainiecībā. Kas tie varētu būt? Pirmkārt, jau informācijas analīze. Ir jābūt labiem novērojumiem. Iejot laukā, mēs varam redzēt daudz ko, piemēram, kviešu laukā, bet vai mēs zinām, cik daudz, vai mēs varam saskaitīt, vai mēs varam eh, redzēt, vai ir kādas slimības, vai ir graudaugi pietieka, ar pietiekamu uzturvērtību, piemēram. Protams, kā šie novērojumi nav pietiekami, ir dokumentācija nepieciešama, piemēram, augsnes kartes. Uh, varbūt vēl dokumentācija, varbūt ne visi pieejama, bet tā ir jābūt pieejama par iepriekšējām ražām konkrētajā laukā, piemēram. Ja mums ir šāda informācija, mēs varam veikt labu analīzi. Tādu analīzi, kas mums varētu palīdzēt mums nonākt pie pārdomātiem lēmumiem. Mēs varam izvēlēties pareizo genotipu. Ir dažādi graudaugi, kas ir piemēroti konkrētam augsnes tipam, augsnes struktūrai, labāk piemērot nekā citi. Labāk piemērot konkrētai vietai, konkrētiem laikapstākļiem. Mums ir jāspēj paļauties uz informāciju, kur saņem no sēklaudzētājiem, bet arī uz testa rezultātiem. Tad, kad ir konstatēts vajadzīgais genotips, ir jāveic stādīšana, Stādīšana un mēslošana, tur, protams, ir dozēšana ļoti svarīga. Gan cik daudz stādīt uh, e, sēklus hektāru, bet arī mēslošanai ir svarīgs dozēšana. Mums ir jāizmanto arī atbilstošie ķīmiskie līdzekļi. Un tas būs atkarīgs no veiktās analīzes saistībā ar augsni. Tālāk nonākam pie rīcības. Ir nepieciešama tā tad eh, pareiza dozēšana, pareizā vietā, jo savādāk tam nav jēgas. Un tas ir jādara pareizā laikā, stādot par agru saunas būs, par vēlu zaudēsim ražu. Un, protams, atbilstoši laika apstākļi ļoti svarīgi. Un laika prognozes šai ziņā ir ļoti aktuāls. Bet ir svarīgi arī, lai mums būtu labas mašīnas, kas veic nepieciešamo darbu, lai pareizā laikā, pareizā brīdī tiktu pareizā dēva eh, arī mēslojumam ielikta. Tātad šeit ir jārunā ne tikai par informācijas pieejamību, bet arī par tehnoloģiju pieejamību. Šis var būt tāds eh, piemērs ar nelielu lauku, kur mēs veicām eksperimentus. Sarkanās daļas ir tā, tur, kur eh, lauksainieks zaudē naudu. Varbūt, ka tajās vietās nebija neko vērts darīt, jo tas izmaksāja naudu, viņš zaudē naudu. Tumšajās vietās lielākā peļņa. Bet eh, gan sēkla, gan mēslojums tika viendabīgi iz, šajā laukā izmantots. Jautājums, vai varēja kaut ko darīt savādāk? Tad mēs nonākam pie precīzās lauksainiecības eh, pārvaldības eh, un pieejam. Tātad mēs visā laukā vienu un to pašu darām. Tātad mēs uz dažiem hektāriem vai pieciem hektāriem veicam pārbaudas un tad piemērojam eh, šo informāciju attiecībā uz visu lauku. Nu, tas nav korekti. Mēs zinām, ka ir atšķirības arī viena lauka ietvaros attiecībā uz augstni. Un precīzajā lauksainiecībā mēs cenšamies sadalīt lauku sīkāk, virtuāli, vairākās zonās. Dažās mēslojums būs vairāk, izmantots, tas dos augstāku ražu, Citur mēs varam mazāk izmantot mēslojumu, jo tas tāpat nepalīdzēs palielināt ražošanu. Tas pats ir arī par nezāļu, pretnezāļu līdzekļiem, herbicīdiem sakāms. Līdz ar to mēs e, šeit izmantosim līdz pat individuālu augu un koku pārvaldības līmenim. Raža un ražas kvalitāte ir ļoti svarīgs faktors. Mēs varam runāt par tehnoloģiju, protams, man ir arī par to vairāk slaidi, bet varbūt varam arī pateikt, kāda ir precīzās lauksaimniecības ietekme Eiropas Savienībā. Izmantojot eh, pieejamo tehnoloģiju, mēs varam uh, dot ievērojumu ieguldījumu pārtiks apgādes drošībā un pārtiks drošumā. Apvienojot šos elementus, mēs varēsim ražot vairāk, izmantojot mazāk resursus. Vairāk pārtikas ar mazāk izējumateriāliem, tā skaitā ķīmiskajiem bet mēs varbūt varēsim ražot arī vairāk pārtikas uz mazākas zemes platības vai izmantojot visauglīgāko zemes daļu. Ja mēs to varam izdarīt, tad mēs varētu arī veicināt pārtikas drošumu, tātad būs mazāk ķīmisko līdzekļu izmantots. Tas ir arī ilgspējīgāks lauksaimniecības veids, jo esam konstatējuši daudzos gadījumos, ka tas atstāja pozitīvu ietekmu uz vidi. un iegūstam arī produktivitātes ziņā. Tas arī iezīmē sabiedrības izmaiņas, jaunu tehnoloģiju izmantošana pieaug, un mēs ceram, ka tas notiks arī lauku reģionos, lai cilvēki aizrautos ar lauksaniecību, nevis vienkārši veiktu manuālu darbu, bet uh, redzētu arī to kā intelektuālu un tehnoloģisku izaicinājumu, un tas ietekmē arī darba veidu un dzīves apstākļus laukos, un tas varbūt atbrīvos arī laiku cilvēkiem sociālām darbībām, un būs jauni lauksaimniecības modeļi, konsultatīvi pakalpojumi saistībā ar datu izmantošanu, un apmācība būs ļoti svarīga daļa no tā. tam būs nepieciešams, ka mums, būs, mums būtu jaunas prasmes, tehnoloģiskas prasmes, vides prasmes un arī pārvaldības, vadības prasmes. Tas ir izaicinājums jauniem lauksaimniekiem. Un tad viņi arī jutīsies vienā līmenī ar pārējo sabiedrības daļu. Šobrīd la ienākumu lauksaimniecībā ir mazāk nekā pārējās sabiedrības daļas vidēji ienākumi. bet tas ļautu lauksaimniecībā strādājošiem ieņemt labu sociālo statusu. Protams, ka precīzā lauksaimniecībai ir jābūt pieejamai, tādu, ko var atļauties, neatkarīgi no lauksaimniecības veida, vai tā ir augstas intensitātes, vai maza eh, uz dārzeņa audzēšanu orientēta vai kāda cita. Tāpat šeit ir jārunā par darba vietu radīšanu, nevis tradicionālā lauksaimniecības nozarē, bet darba vietu radīšanu tajās darbības jomās, kas saistīts ar lauksaimniecību. Tas ir izaicinājums politikas veidotājiem Eiropā ņemt vērā izaicinājumu saistībā ar precīzo lauksaimniecību, kas būs Protams, atšķirība pa dalību valstīm, bet arī to var ņemt vērā. Kopsavilkums tagad. Precīzā lauksaimniecība ir saistīta ar datu ievākšanu, uzraudzīšanu, analīzi, ražošanas vadīšanu, ražot vairāk ar mazāk resursiem, izējumateriāliem, izmantojot tās variācijas iespējas, kas ir iespējams konkrētajā vietā, augsnē. Protams, viss balstās uz datiem, mēs paļaujamies uz tehnoloģijām, arī uz to, ka jaunās tehnoloģijas nonāk lauku reģionos. Tādi lēmumu pieņemšanai un rīcībai būs jābalstās uz informāciju un zināšanām. Ta Tam jābūt pieejamam visiem lauksainiecību veidiem. Un šobrīd jābalstās uz labo lauksainiecisko praksi. Dokumentācija, kas tiek automātiski radīta precīzajā lauksainiecībā, palīdzēs izstrādāt dokumentus labai lauksaimniecības praksē un pārbaudīt, vai e, konkrētā saimniecība atbilst šīm prakses principiem. Tālāk. Precīzi e, lauksaimniecībai ir ietekme uz vidi. Mēs to varam arī vēlāk apspriest detalizētāk. Piemēram, erozijas novēršana, pārplūšanas, plūdu novēršana optimālu mēslojumu izmantošanu un eh, gruntsūdeņu kvalitātes nodrošināšanu. Piemēram, dažādu ķīmisko vielu izmantošanu, eh, kas nedegradējas pārāk viegli. Kviešu audzēšanā, piemēram, eh, var samazināt mēslojuma apmērus Un svarīgi ir tas, ka pat ja mēs izmantojam mazāk ķīmisko vielu, mēs varam mazināt kaitējumu, ko nodara e, labībai kaitēkļi, izmantojot atbilstošus novērojumus. Mēs uzskatām, ka ir iespējams arī veicināt bioloģisko daudzveidību, nodrošināt e, uh, mikrobu pareizus eh, līdzsvarus augsnē un tādējādi uzlabojot augsnes kvalitāti. Precīzā lauksaimniecība atstāja arī savu ietekmi uz kopējo lauksaimniecības politiku. Atbalsts ienākumiem kā tas būtu kombinējams ar advancētu lauksaniecību tādā ziņā, ka tā būtu jābūt vidē draudzīgai, balstītai uz augstām tehnoloģijām un nodarbinātībai draudzīgai. Mums būtu jāveicina pārējai uz precīzo lauksaimniecību eh, ar avansi, avans maksājumiem, izmantojot uh, ieguldījumus eh, īstenojamās eh, pieejās, ne tikai iegādājoties dārgas eh, mašīnas. Protams, ka šeit ir jāveic arī īpaši apmācība neatkarīgi no lauksainiecības, lauku saimniecību apjoma precīzā lauksaniecība var, protams, ietekmēt digitalizāciju lauksaniecībā, ietekmēt vidas politiku, reģionālo politiku, kā alternatīvā nodarbinātība, piemēram, konkurences politiku, zinātnu un inovāciju, digitālo politiku, digitalizāciju kā tādu un datu piedarības jautājums joprojām tiek apspriests. Izglītība un apmācība, protams. Būs jāmaina domāšana arī izglītības nodrošinātājiem. Rūpniecības politika, aprīkojuma ražotājiem, arī viņiem būs vērā ņemama ietekme. Priekšsēdētāji, ja atļausiet, likšu punktu šeit un pēc jautājumiem varu turpināt ar vairāk piemēriem, bet tas varbūt arī izkristalizēsies tālāk no diskusijas. Paldies! Paldies vēlreiz. Laika mums pietiek. Jūs esat profesors. Esam ļoti pateicīgi jums, ka esat atradis laiku ierasties uz šo prezentāciju un piedalīties diskusijā. Un tagad došu vārdu komitejas locekļiem uzdot jautājumus, izteikt komisā, eh, komentārus. Noihals kundze, paldies! Jūs pareizi norādījāt nākamos gadus, gadu desmitus, tas mūs visus eh, pavadīs. Jūs sacījāt, ka visam ir eh, jābūt iespējamam gan mazajiem lauksaimniekiem, gan lielajiem. Nu, es teiktu, ka tā nav. Mazie lauksaimnieki nespēja konkurēt ar tehniska, tik galā ar tehniskajiem izaicinājumiem. Es vēlos no jums dzirdēt, kā jūs uzskatāt, kā e, mazie lauksaimnieki var tehniski kaut vai no pieejamā aprīkojuma un nepieciešamo investīciju apjoma e, puses turēt līdz lielajiem lauksaimniekiem. Tāpat jūs sacījāt ražot vairāk, izmantojot mazāk izējumateriāls. Tur tomēr ir puse tikai taisnības. Uh, tā, izējai materiāli taču arī kaut kur ir jāsagatavo. Izlikties, ka šeit tas būs uzlabojums, jo būs mazāk enerģija jāizmanto un tādējādi varēs lielāku rezultātu iegūt. Es domāju, ka jūs pārāk optimistiski to novērtējāt. Šeit ir arī jāņem vērā izmaksas uh, aprīkojumam. Un vien, viens jautājums, kas ir svarīgs, kam jūs tā pārliecāt pāri, ka jo sarežģītāks tas būs e, šīs e, nodarbinātības joma, jo tas vairāk pievilinās cilvēku. Tas man likās jocīgi. Un kā jums liekas, kā lauksaimnieks, kā, kādu mēs pazīstam to šobrīd, Nu, tad pēc jūsu sacītā viņam būs jābūt arī ķīmiķim un jāsaprot no datoriem viss kaut kas un kā jūs redzat šo situāciju. Vai jūs tiešām ticat, ka tas viss e, būs e, iespējams visiem lauksainiekiem, tas tomēr beigās aprobežosies ar ļoti nelielu lauksainieku daļu, kas to visu varēs. Nu, es nedomāju, ka kaut kā no tā varēs tikt ārā. Bet nu labi, Valkapsel kungs. Paldies priekšsēdētē. Es domāju, ka daudziem no jums ir zināms, ka es esmu tikai aizstājies šajā komitejā. Taču es esmu Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieks, un līdz ar to birojas man ir uzdevis nodarboties ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar to zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtēšanas nodaļu. Šī nodaļa sniedz augsta līmeņa informāciju, cits starp arī par uh, progresu zinātnē un tehnoloģijās. Kā ja jūs zināt, mūsu darba rezultāti ir pieejami visiem deputātiem, tas pats attiec uz secinājumiem un rekomendācijām. Un tiek īstenoti visprestižākie uh, zinātniskie pētījumi, lai secinātu, kas darāms īstermiņā un ilgtermiņā. Es to sniedz savu ieguldījumu Eiropas parlamenta daļā un tāpēc nāk klajā ar ļoti vērtīgiem, vērtīgām prezentācijām, tādām kā tā, ko dzirdējām šodien. Tur dzirdējām par eh, precizitātes lauksaimniecību un tās nākotni. Mēs uzskatām, ka šī prezentācija bija laba viela pārdomām. Vēlos uzsvērt, ka Mursija reģions, no kur es nāku, pārtiek no lauksaimnieciskās darbības. Un tas nozīmē, ka pēc iespējas efektīvāk jāizmanto um, pieticīgie ūdens resursi. Un es domāju, ka precizitātes lauksaimniecības mūsu reģionam būtu ļoti vērtīgi. Mēs esam apkarojuši ļoti sauso klimatu, un mēs to panācām pateicoties tehnoloģijām. Mēs esam sagatavojuši augsni, esam uzstādījuši automātiskās uh, apūdeņošanas sistēmas, kas uh, eh, palāsītē viena apūdeņo kultūras. Mēs esam piesaistījušies inovācijās, esam tajās investējuši lielā mērā pateicoties reģionālajai valdībai mūsu reģionā. Un tas ir sniedzis plašu stimulu uh, precizitātes lauksaimniecībai. Līdz ar to Mursijas reģions ir mm, pirmajās eh, rindās tāds kā samlaudzis precizitātes tehnoloģija izmantošana. Un tas ir novedis pie digitālām tehnoloģijām lauksaimniecību. Tā šīs stāvā pētījums ir nācis par labu mums visiem, un mēs izmantosim šādu veidu tehnoloģijas. Protams, Tās būs jāpiemēro katra reģiona īpatnībā, taču tas ir veids, kā veicināt mūsu reģionu konkurētspēju. Paldies! Lielas paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies priekšsēdētāju vietniekam Karsvalkungam par visu informāciju. Un ņemot vērā arī jūsu pašu darbību, jo arī Tas ir ieguldījums mūsu atzinumā. Jūs sasniedzat papildu informāciju, Dananā kungs. Jā, tā ir, ka komisija vairāk kārt ir domājis par šo jautājumu. Precizitātes lauksaimniecība mums ir bijis arī ziņojums no Gotemā kunga puses, un tur mēs arī strādājam pie šiem jautājumiem. Jūs jau sacījāt, profesor kungs, ka uh, mērķis ir saglabāt darbvietas lauksemniecībā. Mēs nedrīkstam cilvēkus, kas tur darbojas, zaudēt, jāizvairās no eh, nevajadzīgas, eh, jāizmanto visi resursi, kas ir mūsu rīcībā, jāievāc eh, informāciju par zemi, par augsni, par ģeogrāfisko, par ķīmisko situāciju šeit ziņā. Nu, jāveido saiknes starp visiem šiem parametriem. Un jāņem vērā, kas tad tur šāda veida augsnē būtu stādāms, sējams. Šī jautājuma bieži vien ir sarežģīta, arī kolēģis, kolēģi noišies sacīs, vai eh, precizitātes lauksimniecība var atbildēt šiem ļoti zinātniskiem jautājumiem. Nu, gaidām arī jaunā paudze, kas sāks darboties šajā nozare, ir labāk jāiepazīstas ar ģeostratēģiju Es domāju, ka mēs varēsim virzīties tālāk šajos jautājumus. Manā skatījumā ļoti svarīgi par šiem jautājumiem domāt, jo tur mēs varam būt tikai ieguvēmi. Augstu vērtēju to, ka Eiropas Savienība ir vēlējusies būt par līderu šajā jomā. 4 miljārdi eiro ir piešķirta apvārsnes 2020 programmā tieši šajā sadaļā precizitātes lauksimniecībā. Mums ir jāapzinās, ka šodien jaunajai kopējai lauksanisīs politikai jāņem vērā šī situācija. Jūsu priekšlikumi šai ziņā būs interesanti. Priekšlikumus jaunajai lauksanisīs, kopējai lauksanisīs politikai arī šī precizitātes lauksamniecība jāņem vērā. Paldies! Paldies, saka priekšstādātājs! Pašreizējās diskusijas, diskusijas būs ļoti vērtīgas. pētniecības un eh, novatorisma nodaļas pārstāvjiem. Arī tas nāks par labu, līdz ar to būtu jāorganizē sanāksme ar šī direktorāta pārstāvjiem, jo tieši viņi koordinē pētniecību un mm, inovācijas kaputokungs. Paldies priekšsēdētāji! Nav šaubu par to, ka precizitātes lauksaimniecība ir strateģisks instruments lauksaimniecības uzņēmumu darbībai, gan veicinot to produktivitāti, gan arī vides ilgspējību. Mēs varēsim labāk izmantot mēslojumu, fitosanitāros produktus, ūdeni. Precizitātes lauksaimniecība varēs sniegt savu ieguldījumu lai apkarotu jauniešu bezdarbu. Jo te ir jāizmanto digitalizācija, jo tikai jaunieši te var sniegt savu lielo ieguldījumu. Es uzskatu, ka tas ir labums, īpašs ieguvums, kas lēps precīzi tās lauksaimniecība, un arī to pētījums to nepārprotami dairunīgi, ja tā varētu sacīt, apliecina. Mums jau jāuzdodas jāuzdod jautājums jums un arī mums visiem, kas ir politikas spēlētāji šāds. Kā mēs varam veicināt šo jauno lauksaimniecības formu, nekaitējot lauka vidiem un nekaitējot mazajiem, mazajām saimniecībām. Risks ir tāds, ka mēs vēl jau vairāk aizvirzīsim nomalē mazos lauku, mazās lauksaimniecības. Daži jaunu uzņēmumi, startupi nevarēs konkurēt ar lielajiem daudznacionāliem uzņēmumiem. Tāpat kā citi kolēģis uzskata, ka jaunajai kopējai lauksaimniecības politikai ir jāveicina jauno lauksaimnieku informētība. Tas arī veicinās lauka apvidu digitalizāciju. Telekomunikāciju aģentūras bieži vien neiegulda lauka apvidos, jo ir pavisam nedaudz to cilvēku, kas šos pakāpes tiešām var izmantot. Liels paldies! Liels paldies, ka iepazīstinājāt mūs ar šo pētījumu. Atsevišķos brīžos es e, biju nedaudz vīl, vīlusies par to, kā tiek izvērtēti rezultāti, jo lasot e, šo tekstu, man jāteic, ka ir e, arī atsevišķas jomas, kur sakas būs negatīvas. Piemēram, ja mēs runājam par to, kā tas ietekmēs uzņēmumu lielumu, tad primārajā produkcijā te būs negatīva ietekme. Es arī neredzu īsti, kā tiks apkarots jaunatnes bezdarbs. Jāteic gan, ka pieaugs uh, pakalpojumu loma, bet ja es raugos uz praksi, un ja mēs tiešām vēlamies laukos noturēt jauniešus, uh, Vēlamies, lai jaunieši atgrieztos laukos uh, un uh, sāktu darboties precīzajā lauksaimniecībā, tad jāteic, ka viņi drīzāk uh, interesējas par bioloģisko lauksaimniecību un vēlas pāriet uz citu, citiem mārketinga veidiem. Es nezinu, vai ar lielāku tehnikas skaitu mēs noturēsim jauniešus laukos. Par to var šaubīties. Protams, mēs varam nogaidīt un raudzīties, eh, kā tas attīstīsies, bet eh, šobrīd jau laukos tehnika ir, pietrūks citu lietu. Viena lieta no tām ir ieņēmumi, kas ir zem vidējā līmeņa. Bet eh, vai mēs varēsim izmantot precīzo lauksaimniecību, man ir zināmas šaubas, jo mūsu tirgi nav sakārtoti. Un es īsti neredzu precīzās lauksaimniecības jēgu. Līdzīgi ir arī ar sociālo statusu. Vai sociālo statusu ir iespējams uzlabot, izmantojot eh, vairāk tehnikas? Par to ir zināmas šaubas. Es nedomāju, ka mūsu zemnieku sociālais status ir slikts. Uh, ir e, svarīgi, lai sabiedrība to akceptētu. Un e, te iet runa nevis par lielāku tehnikas skaitu, bet par labāku akceptu no sabiedrības puses. Mums būtu mazāk jāizmanto pesticīdi, ķimikālijas. Un vai nu tas tiek darīts izmantojot e, precīzu lauksaimniecību, vai arī lauksaimnieku labāku izglītību par to, kas notiek augsnē. Ne par to var strīdēties. Kur te vēl tiek eh, mācīts, eh, kā tiek mācīta augsnes veselība, par to, kādi procesi augsnē notiek? Bet eh, jūs tagad piedāvājat šo apmācību aizstāt ar digitalizāciju, ar lielāku tehnikas skaitu. Paskatieties, nu, lauksaimniekiem ir jāzina, kāda ir labākā augsaka. Uh, bet tas eh, tiek ļoti bieži aizmirsts. Nu, turklāt jūsu prezentācijā bija arī slaidi, kur jūs eh, demonstrējāt, ka zemes platības nav homogēnas. Senie zemnieki agrāk ļoti labi zināja, kuras lauku daļas ir piemērotas eh, vislabāk kurām kultūrām, to viņi zināja ļoti precīzi. Viņi pazina savu zemi, viņi pazina savus laukus, uh, Šobrīd uh, cilvēki sēž uh, traktorā un no 2,5 metra augstuma skatās uz leju, kas, uh, kas tur notiek. Es domāju, ka drīzāk ir jāiegulda izglītībā, mācot cilvēkus par to, kas notiek uh, augsnē, kādi procesi tur ir. Var jau būt, ka viena otra ideja nav zemē metama, bet ja jūs sakāt, ka mēs tagad balstāmies tikai uz datiem, uh, izvērtējam datus un tad darām to, ko mums saka šie dati. Savukārt lauksaimniekiem pašiem vairs nav zināšanu, kas tieši laukā notiek, tad tas mums neko nedos. Nec klimata, nec eh, enerģija, eh, nec klimata, nec eh, enerģijas jomā. Pod tiem, pod šim... Lauksaimnieki, es domāju, zina daudz vairāk par augstnē notiekošo arī datori varētu kaut ko ar sensoriem manīt, protams, bet, nu, katrā ziņā sensors nāk par labu. Milleris kundze, liels paldies, tik kritiski kā iepriekšējā runātāja, es to nevērtēju, jo jūs savā pētījumā pieminat arī riskus un iespēju robežas. Uh, Jūs kā vieni no pirmajiem esat uh, sākuši ar uzņēmumu vadītāju struktūru, un es uh, tagad redzot, ka tikai 51% um, ehm, uzņēmumu vadītāju ir jaunāki par uh, eh, 51 gadu un pārējie ir vecāki, tad mums ir skaidri jāvērtē, cik lielā mērā šī vecākā paudze uh, vispār vēl būs spējīgi apgūt precīzo lauksaimniecību vai to izmantot. Datu pieejamība, drošība, to aizsardzība internetā arī ir ļoti svarīga tēma kas uh, spēlēs būtisku lomu, tāpat arī dārgā tehnika, ir tīpaši tehnika nelieliem uzņēmumiem. Un te man ir jāpiekrīt iepriekšējiem runātājiem, ir, protams, kooperatīvi, kas ļauj uh, izmantot uh, vienu tehnikas vienību vairāk nekā vienam uzņēmējam, bet pret to ir tehnikas uh, ražotāji, un lauksaimniekiem ļoti bieži šī pievieno, līdz lauksaimniekiem šī pievienotā vērtība ļoti bieži nemaz nenonāk. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi interesanti, ka jaunas tehnoloģijas ir pieejamas, bet ja mēs raugāmies uz Eiropas uh, struktūru, uz atšķirībām dalību valstīs, tad, manuprāt, mm, akceptēšanas līmenis um, lauksaimniekiem šobrīd nav pārāk augsts, un arī lauksaimnieku izglītība Eiropas līmenī ir ārkārtīgi atšķirīga. Es nedomāju, ka te mēs visu varam saplānot vissīkākajās detaļās. Paraugieties uz um, negaisiem, ko piedzīvoja vairāki reģioni iepriekšējās nedēļās. To visu nav iespējams paredzēt iepriekš, un to nav iespējams ieplānot. Man ir svarīgi, lai tiktu padarīta intensīvāka lauksaimnieku izglītība, un te es gribēju jums jautāt eh, tieši kādus secinājumus saistībā ar to mums vajadzētu izdarīt kopējā lauksaimniecības politikā, vai mums te vajadzētu paredzēt papildu atbilstu mazajiem uzņēmumiem. Lauksaimniecība mm, šī brīža situācijā tiek raksturota dažādi. Ļoti bieži patērētājiem ir atšķirīgas vēlmes nekā lauksaimniekiem, kuri arī vadās pēc reklāmas, pēc dažādiem pētījumiem. Bet kā mums panākt to, ka precīzā lauksaimniecība, izmantojot vairāk tehnikas, traktors, lielākas mašīnas, tiks tuvināta patērētāju vēlmēm un kā mēs viņiem paskaidrosim, ka tas tik tiešām nāk par labu vidē. Arī es domāju, ka te mūsu aprēķinus var sagraut eh, reklāma, un mums eh, varbūt nemaz neizdosies eh, precīzo lauksaimniecību raksturot ar tām pozitīvajām lietām, tiem iegūmiem, ko tā reāli dod. Um, Pils, paldies! Es esmu gandarīts redzēt, ka viss uztrauc mazās saimniecības Taču atcerieties diskusijas, kas eh, mums norisinājās par budžeta lauksaimniecības nozare. Un tad priekšlikums par atbalstu mazajām lauksaimniecībā netika atbalstīts pat eh, mūsu komitejā. Nu, lai kā tur nebūtu, varbūt tagad es varētu pievērsties Magines kundzei. Jums vārds. Paldies priekšsēdē, liels paldies par jūsu prezentāciju. Iesākumā vēlos pievērsties mazo lauksaimniecību jautājumu, jo ir tāds iespējas, ka mazās lauksaimniecības nav intensīvā saimniecība, bet patiesībā tur ir jaukta situācija. Dažas tiešām nodarbojas ar intensīvo lauksaimniecību. Daž, dažkārt mūsu prātos ir tāda, ka emocionāla definīcija, ko nozīmē mazās lauksaimniecības, saimniecības lielās. Taču runāju par šo ziņojumu. Es domāju, jūsu ievadvārdi par demokrātisko situāciju bija interesanti. Ļoti bieži šajā komitē mēs nodarbojamies ar nākotni, un jūs ziņām arī tas tā, tas tā ir. Eh, nākotne pienāks neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu ieskata, jo tiek izmantots modernās tehnoloģijas arī lauksaimniecību. Taču jautājums, kāpēc uh, Eh, tik maz tiek izmantot šīs eh, tehnoloģijas, kāpēc dažas saimniecības to izmanto, cits ne. Tad eh, otrkārt, jūs pieminat, ka ir vajadzīgs jaunas prasmes, vai dalībvalstīs ir pietiekošas zināšanas lauksaimniecības akadēmijās vai uh, citās mācību interes, uh, iestādēs, ka ir nepieciešams attīstīt šīs spējas, kas ir nepieciešams, kā jau teicu, neatkarīgi no mūsu ieskatiem par tām. Uh, Un attiecībā uz vienu no jūsu interesantākiem slaidiem tur bija tīrumi, tur bija tādas kā zonas, kur bija redzams dažās daļās lauksemnieks zaudē līdzekļus. Un mums arī zaļināšanas prasība lauksemniecības politikā. Un tad būtu ļoti labi, ja mēs uh, šī, šīs zaļinātās zonas uzskatītu par tām, kas ataino sarkanos laukums jūsu slaidos. Tātad jāizmanto tās prasmes, kas ataino šie ziņā. Runājot par komentāriem par mašīneru, es domāju, te nav runa par plašāku šādu mašīnu izmantošanu, bet drīzāk jāņem vērā, ka tās būs atšķirīgas no pat laban izmantojuma. Varbūt tās būs plašāk attīstītas, tad izsmalcinātāks ņemot vērā mērķi. Un tad jautājums par to, kā. Ka auga aizsardzības industrija reaģēs uz šo priekšlikumu, jo savā ziņā mazāk tiks izmantots, vismaz eh, tiks prasīts eh, mazāk pūļu, ja mēs rīkojamies mētiecīgāk. Un tad jautājums, kā tas ietekmēs to nozaru, kas eh, nodarbojas tieši ar šī sākuma perioda atbalstīšanu. Un tad jautājums, ko mūsu komiteja var labāk darīt ar šo informāciju. Pats to īsteno ļoti pamatīgi pētījumu, kas šis arī, tad eh, tas būtu arī jāizteno, un nu, tam nebūtu jāpaliek tikai plauktos. Tad jautājums, kā mēs to varētu īstenot praksē lauksaimniecību līmenī. Paldies. Pan poseu Nekov. Paldies, Nekov kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Profesor kungs, es esmu sto loceklis, un man ļoti interesē jauno tehnoloģiju īstenošana. Šodien es vēlos jums uzdot specifisku, specifisku jautājumu par precizitātes lauksaimniecību. Respektīvi, kā aizstāt pesticīdus ar to, kas mums ir pazīstami kā biopesticīdi. Tas ir tādi pesticīdi, kas nekaitē gruntsūdeņiem vai augsnē. Man arī interesē ero, augsnes erozijas apkarošana. Tehnoloģijas no vienas puses tiek izmantotas, lai panāktu labākus rezultātus, taču no otras puses tās tiek izmantotas, lai aizsargātu vidi. Un tās arī tiek izmantotas, lai apkarotu augsnes eroziju. Ko jūs par to visu domājat? Paldies! Paldies, Hoislinkungs, lūdzu. Jā, Herr Professor, ich bewundere Ihre. Jā, es uh, eh, apbrīnoju jūsu ticību tehnikai, tam, kā jūs uzskatāt, ka ar tehniskiem līdzekļiem vien ir iespējams atrisināt nākotnes problēmas. Es nedomāju, uh, ka Eiropas ražotājiem ir pārliecība, ka viņi pārāk maz ražo, drīzāk ir pārliecība, ka ražošanas apjomi ir pārāk lieli, un ja mēs vēlamies ražot vēl vairāk piena, pie kā tad mēs nonāksim? Es neticu arī tēzē, ka tehnika novedīs pie tā, ka vēlāk tiks izmantots mazāk uh, mēslojumu līdzekļu vai citu, citas ķīmijas. Ja viņš nebrauks, teiksim, pāri laukam ar traktoru vienreiz, tad viņš brauks divas, trīs, jo tehnika jau tāpēc ir, lai tā tiktu izmantota. Un tas gal galā novedīs pie tā, ka tehnika droši vien tiks izmantota vairāk ekonomiskāki auto nenoveda eh, pie mazāka degvielas patēriņa, tad uh, vienkārši cilvēki tos izmanto vairāk, jo tie ir ekonomiski. Jūs uh, nepieminējāt nekādus riskus, it kā tādu nebūtu. Bet uh, tikai uzdots jautājums, kurš to visu finansēs? Atbilde ir atrodama jūsu pētījumā. Tam, tai būtu jābūt jaunajai KLP. Jā, protams, uh, naudu var iztērēt vienu reizi, bet uh, kurš gūs labumu no šīs naudas tērēšanas? Tā būs ražojošā industrija, ne jau lauksaimniecība. Ne, ne jau lauksaimniecība, un te mums ir jādomā par jauniem līdzekļiem, vai nu lauksaimnieki gribēs ieguldīt vairāk naudas tehnikā. Uh, Reiz jau bija laiks vēsturē 60. un 70. gadi, kad mēs uzskatījām, ka ar tehniku visu ir iespējams atrisināt, bet pierādījās, ka tā tas nav. Es saprotu, ka jums kā problēmas risinājums šķiet jaunā lauksaimniecība, un tagad tam ir nepieciešama tikai līdzekļi. Es nezinu, vai šis rēķins atmaksāsies. Ir jautājums arī par. Uh, datiem, kas spēlē aizvien svarīgāku soli, eh, lomu. Kam īsti tie piedara? Eiropas um, tirgū mēs redzam, kam tad um, piedar šie dati. Visretākajā gadījumā tie ir Eiropas uzņēmumi. Un, ja zemnieki, piemēram, izmanto ķīmijas industrijas datus, kas e, iesaka izmantot tādas vai šādas līdzekļus, tad rodas jautājums par datu īpašumtiesībām un arī par kontroli, kur jūs nepieminējāt it nemaz, bet, manuprāt, arī tas piedar pie nopietnas diskusijas. Es neesmu tehnikas ienaidnieks, gluži pretēji, un to ir jāizmanto tur, kur tas ir iespējams, tomēr es. Uh, Neuzskatu, ka ir tā, kā to raksturojat jūs, ka tā būtu visu problēmu risinājums. Tā tas nevar būt. Es gribētu ieteikt tam netērēt uh, nākotnes KLP naudu, tad mēs te esam nepareizā sanāksmē. Stvirdzenie, že rozvoj tehniķi. Ja es varētu to nedaudz paturpināt. Uh, Tad, kad notiek uh, plaša mēroga zinātniskā attīstība, tā tiek plašāk izmantota un tehnoloģija kļūst lētāka, un tas nozīmē, ka viss uh, kļūst uh, ātrāks, ienesīgāks. Tā darbojas finanšu joma, un mums uz to būtu jāparaugās arī no tāda viedokļa. Ratmekungs. Uh, Jā, paldies priekšsēdētāji. Es uh, uzklausīju to, ko tikko teica Mārtiņš uh, Hoislings, un man radās iespējas, ka šeit mēs diskutējam par to, vai šī tehnika būs vai nebūs. Tāds jau nemaz nav jautājums. Vismaz tas nebūs atkarīgs no mums. Šī tehnika tirgū nonāks. Un tas uh, man atgādināja pēdējā Vācijas ķēzera citādu, kurš uh, pirms vairāk nekā simts uh, gadiem teica, ka zirgs nostiprinās savu vietu sabiedrībā, jo automobīļi ir pārējoša pa parādība. Un zinām, ka tā tas nenotika, un tieši tāpēc mēs šodien redzam, ka digitalizācija kopumā ietekmēs uh, mašīnu būvi un uh, lauksaimniecības tehniku. Digitalizācija nav pārējoša parādība, tā būs jāņem vērā, mašinizācijā. Jautājums nav par to, vai mums tas patīk vai nepatīk. Jautājums ir par to, kā tas ietekmēs lauksaimniecību, atsevišķas lauksaimniecības formas, un tā nu dien ir svarīga diskusija. Tika pieminēti nelielie uzņēmumi, arī nelabvēlīgie reģioni, kur um, mehanizācija ir lielāka problēma, bet uh, Eiropā lielākus, um, lielākas tehnikas vienības izmanto ne tikai lielie uzņēmumi, tie tiek izmantoti, tā tiek izmantota tur, kur um, to ir iespējams izmantot, lai ne, neatpaliktu konkurences cīņā. Un arī mums būs jādomā, vai sadarbība mehanizācijā uh, varbūt eh, kaut kādi kooperatīvu veidu struktūras nebūtu spēcīgāk jāatbalsta, jo tas, eh, jo noturēt līmeni ir iespējams tikai apvienojoties, un mēs zinām, ka Austrijā, piemēram, šī tehnika veic ļoti labu darbu. Es eh, nevaru piekrist iepriekšējiem runātājiem tajā jautājumā, ka šāda mehanizācija uh, nepatiktu jauniem cilvēkiem. Ir daudz jauniešu, kuriem neinteresē digitalizācija un um, tehnika, bet 95% tas patīk. Uh, tie jaunieši, ar kuriem es esmu runājis, uh, patīk efektīva tehnika, tāpēc nevajadzētu uh, runāt par to, ka jauniešus um, tas nefascinē. Es domāju, ka tieši uh, Viņi vislabāk to izprot, vislabāk arī izmanto, neatkarīgi no tā, vai tas ir dators vai lauksēmniecības tehnika. Es eh, neierobežošu jūsu izteikšanās laiku, bet es aicinu jūs pašiem par to padomāt, lai mēs varētu uzklausīt vairāk runātāju. Nikolson, kungs, liels paldies priekšsēdētāji! Nav nekādu šaubu, ka tehnoloģija un zinātne spēlē būtisku lomu lauksaimniecības nākotnē. Un um, pēdējo desmitgažu laikā tā ir tikai palielinājusies, bet kādas es sāredzu grūtības šodien, ja runājam par ģimenes uzņēmumu. Mm, tas ir šīs tehnikas izmaksas. Ja jūs paraugāties, cik uh, traktori maksāja pirms 30, 40 gadiem, un ja lauksaimnieki saka, ka tad, kad viņi pirms 30, 40 gadiem iegādājās traktorus un cik uh, eh, strauji sārka pēļņa, tad šodien viņi vispār to vairs nevarētu atļauties. Bet uh, um, ir jāatceras, ka tas bija brīnišķīgs laiks. Vai mēs atgriezīsimies pie zirgiem? Mums ir jāapgūst jaunās tehnoloģijas. Kā jau tika sacīts, šī tehnika ir, būs, un tās izmantojums tikai palielināsies laikam ritot. Ja jums ir 55 vai 60 gadi, jūs uh, droši vien vairs neizmanto šīs, šīs jaunās tehnoloģijas, bet ja jums ir 25 gadi, jā, jūs to darīsiet. Mums ir jādomā par to, kā mēs izmantojam Eiropas finansējumu, lai lauksaimniekus iedrošinātu izmantot šo jauno tehnoloģiju, un, piemēram, ar apāršņu 2020 programmām. Jo es saprotu, ka pat uh, mana pieredze uh, Un manas zināšanas nevienmēr ir pietiekamas. Mums uh, tam ir jāatrod laiks. Jauns cilvēks ir grūti pārliecināt, pat tad, ja viņi ir mm, piedzimuši laukos. Vai viņi vēlas visi kļūt par lauksaimniekiem? Nē, jo tas nozīmē 365 dienas gadā strādāt, ieskaitot Ziemassvētkus. Uh, darbu bez atpūtas sestdienās, svētdienās. Tāpēc uh, viņi ir jāiedrošina un ir ārkārtīgi grūti atrast cilvēkus, kas vēl vēlas strādāt lauksaimniecībā. Tā ir viena no lielākajām problēmām šobrīd apvienotajā karalistē mēs redzam, ka lielu daļu šī darba paveic migranti, un eh, tāpēc tas ir jāpatur prātā. Šis, šī nav vispatīkamākā problēma, bet liels paldies, ka jūs atradāt laiku, lai mums pastāstītu par šo pētījumu. Jūs teicāt, ka līdz 2020 2027. Eh, gadam var rasties risks, ka Eiropas lauksaimniecība būs atkarīga no um, tehnikas ražotājiem, kas nav bāzēti Eiropas Savienībā. Bet kāpēc mēs nevaram mainīt situāciju, izmantojot uh, programmu apvērsnes 2020, lai panāktu progresu tehnikas jomā? Sēnras kundze. Paldies, priekšsādātāji. Vispirms Es gribēju pateikties uh, runātājiem un izteikt vienu priekšlikumu. Mums vajadzētu atrast kādu neitrālu personu, kas varētu pasakot uh, līdzi um, tiem, uh, kas um, pelna uz lauksaimnieku rēķina, baņķieriem, uh, mazumtirgotājiem un tam līdzīgi. Otrakārt, jādomā, cik uh, daudz investīciju saimniecībai vajadzēs, lai iegādātos, piemēram, divas šādas tehnikas vienības. Kādu ietekmi tas uh, atstās uz uh, lauksaimnieku parāda līmeni un uh, kāds būs ražojumu cenu līmenis, lai šādas investīcijas varētu veikt? ir jādomā par lauksaimnieku reālajām problēmām. Tā ir viņu ražojuma cena. Vai jūs esat uh, veikuši kādu ietekmes novērtējumu par to, kā tas ietekmēs lauksaimniekus? Vai tas uh, atkal veicinās uh, zemes platību koncentrēšanos lielos uzņēmumos? Liels paldies visiem, kas uzdeva jautājumus. un es ceru, ka mūsu viesim būs laiks uz tiem atbildēt. Kurš runās nākamais? Makintāris kundze, paldies! Es atvainojos par to, ka nebiju šeit prezentācijas laikā, jo šī tēma man ļoti interesē, bet kā es darbojos eh, stāvā panelī, es eh, esmu. Uh, iesaistījusies eh, darbā pie šī ziņojuma un ļoti labi zinu, kas ir paveikts attiecībā uz precīzo lauksaimniecību. Es gribēju paust uh, atbalstu jums un uh, piekrist tam, ko kolēģi teica par precīzās lauksaimniecības uh, svarīgumu un šīs tehnikas piemērošanas nozīme Eiropas Savienībā. Es uh, esmu domājusi par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgspējīgas lauksaimniecības attīstībā Eiropas Savienībā, un tehnoloģija šeit ir izšķirīgs eh, vārds. Tehnoloģija mums ļoti daudzos gadījumos var palīdzēt nodrošināt ilgspējīgu lauksaimniecību visā Eiropas Savienībā, un savā reģionā, Rietumu Midlendsā, mums ir eh, viena universitāte, kurā Ādamsa universitāte, kurā daži kolēģi kopā ar mani ir viesojušies un kura veic nozīmīgu darbu šajā jomā. Un varbūt es pastāstīšu jums par dažām lietām, kas notiek jau tagad. Vēl 2011. gadā viņi izveidoja ilgtermiņa lauksaimniecības eh, satiksmes kontrolas sistēmu un viņi teica, ka tehnika vairāk nekā 86 gadījumos, eh, procentos gadījumu šķērsos eh, mūsu ārām zemes un pat ganības, un tas eh, bojā augsni. Un tāpēc, izveidojot šo sistēmu, viņi būtiski samazināja augsnes saspiešanas rādītājus. Uh, tas deva ļoti būtisku ieguldījumu. Ir tehnoloģijas, kuras ir iespējams izmantot ar esošo tehnisko aprīkojumu. Tā sauktajām, tā sauktajām disruptīvajām tehnikas vienībām ir vesela virkne jaunu pieeju nezāļu iznīcināšanā, piemēram, izmantojot lāzeru. Uh, jums vairs nav nepieciešami herbicīdi, jūs varat uh, iznīcināt mezāles ar lāzeru, tā savā ziņā ir pat bioloģiskā lauksaimniecība. Jūs varat izmantot otrās paudzes dronas, kas vairs ne tikai veic uh, uzņēmumus no gaisa, bet reāli paveic darbu lauksaimniecībā. Uh, Te ir notikusi milzīga attīstība, un mēs tam nevienmēr runājam par milzīgu tehniku, kas maksā dārgi. Tehnoloģija ir attīstāma, un tā nevienmēr prasa milzīgus līdzekļus. Bet uh, man ir arī jāpiekrīt uh, tam, ko teica Džons Nikolsons. Ir jāizmanto ES pētniecībai paredzētie līdzekļi, lai mēs uh, koncentrētos uz uh, lietišķiem piemērojumiem, ne tikai koncentrisku domāšanu. Mēs vēlamies, lai šīs idejas realizējas praktiskos risinājumos, ko lauksaimnieki var izmantot savā ikdienas darbā. Tieši tur tie varētu sniegt vislielākos iegūmus, un mūsu lauksaimnieki šajā lietišķajā izpētē ir jāiesaista. Es nezinu, vai lēmums neierobežot izteikšanās laiku bija labs, bet eh, tā ir kā ir. Eh, sasvim sigurno da pozdravljam e, istraživač. Arī es darbojos to panelī un ļoti priecājos par pētījumu, kurš mums šodien tika prezentēts. Uh, Visi šie dati ir ļoti noderīgi un tos ir iespējams izmantot lēmumu pieņemšanā, kas ir mūsu primārais uzdevums. Un papildus jau jūsu minētajiem piemēriem es gribētu zināt, vai jūs esat veikuši kādus aprēķinus par to, cik uh, vidēji uzņēmumam būtu jāinvestē, lai nodrošinātu visas nepieciešamās tehnoloģijas un lai tie būtu gatavi šīs uh, lauksaimniecības formas uh, piekopšanai. Jūs pieminējāt uh, eh, demografiskos izaicinājumus, un te mēs nonākam pie jautājuma par izglītību, lai lauksaimniekus iepazīstinātu ar jaunajām tehnoloģijām. Tās ir ļoti sarežģītas, un ir tīpaši mm, problemātiskas tās ir vecāka gada gājuma lauksaimniekiem, bet eh, es labprāt gribētu no jums zināt, tieši kāda ir precīzās lauksaimniecības eh, do, definīcija, vai tas uh, ietver arī satelītu izmantošanu, robotu izmantošanu, vai tas ir saistīts ar to, vai arī kā. Ka saka citi, tas ietver arī ģenētisku, ģenētiskās modifikācijas un sekven, sekvences. Ja tas tā ir, tad es to neatbalstu. Ja tas to neietver, tad mums ir nepieciešamas eh, tehnoloģijas, kas atbilstu ilgtspējīgas attīstības principiem. Jāra kungs, eh, došu vārdu jums kā pēdējiem runātājiem, bet ievērojiet runāšanas laiku. Es izteikšos īsi. Mani kolēģi jau zina manas darba tēzes par lauksaimniecības ilgspējīgu attīstību. Te neiet runa par to, vai mēs to vēlamies vai nevēlamies. Uh, ir runa par to, kādu mēs politisko satvaru tam pa paredzēsim. Protams, ka ir zinātniskais progress, bet lauvas tiesas, lauvas tiesu līdzekļu šeit nosmeļ lielie uzņēmumi. Mēs neviens šeit neesam guvuši labu pieredzi. Protams, ka zinātnes un tehniskas progress visiem nāk par labu, bet problēma manuprāt, ir datu aizsardzībā. Varbūt tas izklausās komiski, un varbūt daži kolēģi mums palīdzēs to paskaidrot, jo galu galā kaut kad mums uh, būs arī viedie uh, ledus skāpji, kuri teiks, ka mēs jau esam apvēlušies un ēst vairs uh, nevajag. Uh, šī tehnika kļūs aizvien sarežģītāka, gudrāka, un tagad jau tā ir problēma. Ļoti bieži datu vērtība jau tagad pārsniedz eh, pašas tehnikas vērtību, tad te ir jābūt eh, piesardzīgiem. Ir jārada nepieciešamie priekšnoteikumi šo datu izmantošanai, un eh, varbūt mums nevajadzētu tik daudz runāt par ienaidnieka tēlu. Varbūt jūs varat mums palīdzēt. Mm, Piemēram, mēs eh, redzam attēlus ar lielām tehnikas vienībām, kas apstrādā laukus bez cilvēka klātbūtnes. Un, eh, ja mēs radām iespaidu, ka tāda būs lauksaimniecība, ka lauksaimniecība kļūs par industriju, tad, manuprāt, mēs zaudēsim sabiedrības atbalstu. Un eh, es eh, tad vairs neesmu pārliecināts, vai zinātniskais, ehm, zinātniski tehniskais progress nāks par labu visām uzņēmē darbības formām. Paldies, paldies, Jāra kungs! Jūs pieminējāt viedos leduskapjus, un es nezinu, vai jūs bijāt domājuši māni, bet varbūt uh, profesors tomēr varēs jums sniegt atbildi. I would like to thank everybody for the questions. Paldies visiem par uzdotajiem jautājumiem un izteiktajiem komentāriem. Nu jā, tas nav viegli daudzos dažādos veidos, varētu teikt, atbildēt uz tiem. Lielākā daļa no jautājumiem prasītu nu, atsevišķus pētījumus vai pat ļoti garas atbildes par mazajiem lauksaimniekiem. Nu jā, man par mazajiem lauksaimniekiem e, ir īpašas bažas, bet nu, es varu ķerties pie e, otras pieejas. Ja mēs vienkārši ne, nedaram neko, kāda būs lauksaimniecība pēc 15, 20 gadiem. Vienkārši sēžam malā, neko nedaram. Mēs neveicināsim nevienu no pusēm. Nu, nezinu, kas notiks. Bet noteikti zinu, ka jaunie lauksaimnieki, kurus pazīstu dažādās valstīs, ir ļoti entuziastiski. Ja viņiem būtu iespēja strādāt lauku saimniecībā, kur ir iespējams izmantot jaunās tehnoloģijas. Un es nerunāju tikai par lielām mašīnām. Tehnoloģija tas ir tāds plašs jēdziens, to mums vajadzētu atcerēties. Piemēram, ja lauksaimniekam ir vietālruns labāks nekā man te ir, un viņš fotografē savu lauku, Nu, lauks varbūt neliels. Un attēl nonāk mākonī. Un viņš saņem atbildi, kur teica, ka šeit ir slimība un šeit nav slimība. Vai šeit pietrūkst slāpeklis un šeit ir par daudz slāpekļa. Nav runa par uh, lielu lauku. Var jau mazā mērogā redzēt, kas notiek tiek izmantot tehnoloģija, zināšanas, kas tiek kaut kur radītas. Jo neesmu pārliecināts, ka ar acīm vien viņš spējas novērtēt. Nu, varbūt tā būs mana, tā būs, būs mana vaina, es varbūt eh, nevarēju ar acīm novērtēt, eh, strādājot eh, tēvu saimniecībā. Nu jā, un tāpēc varbūt es devos studēt universitātē. Līdz ar to par to, kur nozīmē ražot vairāk, izmantojot mazāk resursu. Mēs varam ražot vairāk, orientēties uz tirgu, izmantojot tirgus informāciju, izmantojot mazāk piepūles, varbūt mazāk darba apjomu, un nonāk pie labākas ienākumu daļas. Piekļuve tirgumu, tirgus informācija būs ļoti vērtīga nākotnē. kas to atbalsta. Es domāju, ka mēs visi mēs vēlamies eh, tirgus piekļuvi norošināt tikai tiem lauksaniekiem, kuriem mēs uzticamies. Nu, tā tas notiek. Mēs esam pieredzējuši krīzi Eiropā. Nu, esam redzējuši arī mazumtirdzniecībā un lielveikalos. Galu galā visi grib iegādājoties preci, būt pārliecināti, ka tā atbilst kvalitātes līmenim un drošumam līmenim. Un e, tad, kad globālā līmenī e, ir atsevišķas schēmas īstenots, kur ir jāpierāda lauksaimniekiem, ka viņi ir izdarījuši e, to un to, un vai jūs būsiet gatavi maksāt vairāk. Nu, sākumā varbūt mazumtirgotāji bija gatavi maksāt vairāk, bet tas nevilkās pārāk ilgi. Tas saistīts ar lauksaimnieku piekļuvu tirgumu. Tāds ir nu, Tāda ir situācija. Tehnoloģija, dokumentācija, nu, noskanēt, eh, ko ar eh, kodu uz iepakojumu, un jūs uzreiz visu informāciju zinat. Es dažkārt izrādos ar to, bet nu, man pārāk labi nesanāk. Bet kādam ir šie dati jāražo, jāgatavo šī informācija. Un eh, to dara lauksaimnieks vai pieņemsim bioloģiskā lauksaimniecība vai savādāk lauksaimniecības veida, tas būs tas, ko mēs prasīsim no lauksaimniekiem. Jo mēs arī bioloģiskiem lauksaimniekiem prasīs, ko jūs darījāt. Un mēs sagaidīsim atšķirīgas atbildes. Protams, ka tur mēs sagaidām, ka tur notiek lielāks eh, rūpes par augsnes kvalitāti un Šobrīd jau tiek veikts darbs, lai informētu lauksaimnieks. Šobrīd tas pētniecības stadijā vēl notiek, bet eh, ir centieni informēt lauksaimnieks par bioloģisko kvalitāti augsnē, jo tas ir svarīgi augsnes struktūrai un eh, augsnes erozijai, lai izvairītos no tās. Tā kā tas noteikti būs. Ir tehnoloģija būs pieejama arī citiem lauksaimniekiem. Augsaka, piemēram, tā ir laba pieeja, Biomasa laukā ir labs veids, kā veicināt augsnes eh, eh, mikrobioloģisko dzīvi, un tas palīdz arī aizsargāt pret eh, augu slimībām. Datu piedarība un datu aizsardzība. Jā, šis jautājums ir tāds, pie kura strādā daudzi mani kolēģi universitātē, bet arī daudz jūsu kolēģi citās komitejās. Man ir daži piemēri. Tas ir eh, saistīts ar universitātes pētījumiem par datiem. Piemēram, ja lauksanieks nevēlas dot savus datus, nu, tad viņš neko neiegūst no uh, labuma, ko var iegūt apstrādājot šos datus. Sēdēt kabinetā pilnā ar datiem un aizslēdzot to ciet, neļaujot nevienam to izmantot, neviens gudrāks nepaliek. Tikai apmainoties ar datiem var gūt vislielāko iegūmu no datu pieejamības. Un eh, skaidrs, ka tas Nu, tas, ko jūs sacījāt, ka ieguvēji būs tikai datu analīzes veicēji, nu es neesmu pārliecināts, ka tas tā būs. Bet kā nodrošināties, ka netiek pārkāpt konfidencialitāti? Nu, tā ir diskusija, kas priekšsētē kungs prasīt vēl pāris dienas. Bet mēs apzināmies šo jautājumu. Un tā ir problēma, kas saistīta ar mūsu sabiedrības digitalizāciju kā tādu. uzņēmums, kas instalēja saules eh, baterijas eh, manā mājā, nu, viņi informēja par visu kaut ko, eh, un viņai zina visu kaut ko par šo tehnoloģiju, un vai es vēlos saņemt visu šo informāciju, nu, vismaz to, kas liecinātu, ka ir kaut kādas problēmas. Tāds tehnoloģiskāks jautājums, nu, nezinu, vai telekomunikācija uzņēmums sniegs Jautājums, vai piekļuva attālinātajos reģionos, vai būs pietiekams zināšanas jauniešiem. Es domāju, ka skolā var iemācīties daudz ko. Jaunieši iemācās strādāt ar vietāluruņiem un digitālām tehnoloģijām. Es domāju, ka viņi to spēs iemācīties arī attiecībā uz izmantošanu savās lauksaimniecībās. Ir daudz tīmekļu vietnes, kur var iegūt informāciju par dažādiem genotipiem. Runājot par genotipiem, nu, precīzā lauksaimniecībā ir centieni apvienot konkrētu genotipu ar augsni, augsnes pārvaldību un tehnoloģijām. Tur nav runa par ģēmo, bet tā kā jums ir graudaugi, Un e, ir arī nezāles, kuru e, saknes iet daudz straujāk augsnē iekšā. Tad e, savukārt citu graudaugu sugas daudz labāk sausākā vidē aug. Un lauksanekam ir svarīgi, vai viņam šāda informācija ir pieejama, tad kāds ir mitrums kā augsnē, un kurš kurš labības veids konkrētais e, genotips tur vislabāk augs. Un tad var šo informāciju par augsni, par genotipiem, var izmantot attiecībā arī ar ūdens resursiem. Sadarbība un specializācija. Tā ir tāda lieta, kas mainīs lauksaimniecību. Varbūt es kļūdos, bet man liekas, Nu, redzēsim pēc desmit gadiem, varbūt, vai pēc divdesmit, kā tu tur īsti būs bijis. Bet, manuprāt, attiecībā uz lauksainiecību būs specializācija arī attālos reģionos. Varbūt mazie lauksanieki paliks kā mazie, bet specializējoties. D Nu, ja viens lauksaimnieks eh, zina visu, kas notiek eh, viņa laukā un da darbojas kooperatīvos, sadarbojas, daloties ar aprīkojumu, mašīnām, bet arī ar zināšanām. Un tas arī notiek. Un, protams, ir jā, jāatjauno, jāuzlabo izglītības sistēma. Ja jūs prasat, kāds ir investīcija apjoms nepieciešamais, eh, lai sāktu precīzi lauksniecības eh, darbu, tas var būt minimāls. Piemēram, regulējot do, devas dozēšanu, balstoties uz datu analīzi, kuru viņš uh, saņem pa telefonu vai, piemēram, mēslojums tiek ievadīts tuvu saknēm, kur augi var vieglāk to uzņemt, nevis viendabīgi visā laukā. Jā, sapratu priekšsēdētāji. Nu jā, es, es droši vien eh, tāpat kā visi klātesošie varētu par lauksainicību runāt ilgi, Nu, ceru, ka atbildēju uz lielāko daļu no jautājumiem, kas tika uzdots. Ja ir vēl kādi jautājumi, sto vai man personīgi varat droši sūtīt ēpastus, es labprāt atbildēšu. Nu, nevis, ko es saku, ir pilnīgi patiesība. Nu, cenšamies to darīt, bet, nu, eh, diskusija ir diskusija. Paldies! Profesor De Castro potwierdzi, że. Jā, paldies. De, De Castro kungam patīk šādas uh, akadēmiskas debates, kur acīm redzot uh, nav par nekādu ierobežojumu izteikšanās ilgumam. Un tā mums arī bija. Jā, nu, secinājumos varam teikt, ka pārmaiņas būs, mums būs jāpielāgojas, jāorientējas uh, uz uh, izmaiņām KLP. Varamēkara kungs, paldies! Paldies, profesor! Mēs uzklausījām uh, jūsu viedokli un mēs noteikti varēsim izmantot jūsu idejas nākotnē gan attiecībā uz KLP pēc 2020. gada un arī citur. Ejam tālāk. Normas un vispārīgie principi par dalību valstu kontrolas mehānismiem, kuri attiec uz komisijas īstenošanas pilvaru izmantošanu. Koordinātori lēma, ka mums ir nepieciešams sagatavot atzinumu jūrī komitejai par komitoloģijas procedūru. Viņu komitejā referents ir Šajerkungs, mums Ropekungs. Rapskungs, lūdzu, vārds jums. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Paldies, priekšstādātāji. Kolēģi, es vēlos jums pastāstīt par agrikomitejas atzinumu projektu saistībā ar komitoloģiju. Vadošā komiteja, kas gatavo atzinumu, ir jūri, taču mums arī jāsagado mūsu atzinums ar priekšlikumiem, kā uzlabot dažādas, risināt dažādas komitoloģijas procedūras problēmas saistībā ar KLP un vispār šo procesu. Komitoloģijas process paredz, ka nacionālajie eksperti var apspriest visus Eiropas normatīvos jautājumus. Un galvenokārt šī apsvēruma dēļ šī procesa līdzdalībnieki, ekspertu uh, grupas uh, tiek pārstāvēts no ministrijas puses, un viņi izveido sekundāros tiesību aktus, proti īstenošanas un deleģēt, deleģētos aktus, un viņi saskars ar daudzām problēmām. Ļoti bieži dalībvalstu pārstāvji izraizās no savu viedokļu paušanas un komisija pārņem daudz mm, pilnvaras dalībvalstu vārdā. Turklāt deleģēto akcentu, um, aktu gadījumā parlaments var tikai tos pieņemt vai noraidīt, taču mums nav tiesību šos aktus grozīt. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jāpalielina komitoloģijas procesa gaitā pieņemto lēmumu leģitimitāte un arī jāuzlabo komitoloģijas procesa caurskatāmība, padarot to atbildīgā dalībvalsts acīs. Un svarīgi, lai būtiski lēmumi nepaliek nedaudz dalību valstu ziņā, tā būtu tad, ja atturēšanās balsojumā netiktu ņemt vērā, kā tas pat labi paredzēts komisijas priekšlumā. Tāpēc es ierosinu. Paust šādu viedokli agri komitejas vada. Pirmkārt, piesardzības princips, dalībvalsts augsta atbildība lielāka caurskatāmība šajā procesā un arī efektīvas uh, komisija piešķirto pilnvaru pārbaudes. Es esmu pārliecināts par to, ka mums ir plaši jāpiemēro piesardzības princips, un tas nozīmē to, ka atļauj izmantot produkts un materiālus ir jāpiešķir tikai ar kvalificētā vairākuma lēmumu komitejā. Tas īpaši svarīgi tādos gadījumos, kad jautājums attiecas uz veselību, vides aizsardzību vai cilvēku, dzīvnieku un augu aizsardzību un drošību. Vēl ir būtiski palielināt komitoloģijas procesa caurskatāmību. Tāpēc es ierosinu, lai mēs publis, publiskotu dalībvalstu pārstāvju balsojumu rezultātus un arī konkrētā balsojuma apsvērumus. Un tāpat arī ir jāparāda komiteju uh, locekļu balsojumu un līdzdalību komitejas darbā. Tāpat mums ir jāpaziņo, ka apelācijas komiteja ne, nepilda savas funkcijas, jo tās balsojuma rezultāti parasti ir identiski balsojuma komitejā. Tāpēc es ierosinātu atteikties, likvidēt šo institūciju. Tātad, tās būtu sasniedzis par apelācijas komiteju. Un noslēgumā ir svarīgi norādīt uz to, ka padomēji un parlamentam ir jāparedz tiesības pārskatīt īstenošanas mandātu, kas piešķirts komisijai un tiesību aktu aptvērumu. Jebkurā brīdī tāds tad ir galvenais um, apsvērums atzinumā. Esmu gatavs uzklausīt jūsu komentārus un kritiku, un es domāju, ka mēs arī labi sadarbosimies nākotnē. Paldies! Paldies! Šie ir konkrēti priekšlikumi, saka priekšsēdētājs. Es domāju, mēs tagad varam pāriet pie komentāriem un paziņām no um, deputāta Puskernijas kundze. Paldies! Es piekrītu referenti izvirzītajiem mērķiem kas parādās ziņojumā, es domāju, ir pamatoti, ka mums jāpieprasa atbildība no dalību valstīm, īpaši tad, kad tās pieņem šādas lēmumus pastāvīgais komitejas. Es domāju, ka nav šo par to, ka mums ir jāpalielina caurskatāmība komiteoloģijas procesā. Es domāju, ka referents eh, caurskatāmības kontekstā dodas pārāk tālu. Es domāju, ir jābūt publiskotam balsojuma rezultātam, par to, kā dalība valsts ir balsojusi. Eh, es atvainojos, ka es pārfrazēju viņa prasību, taču viņa prasība, lai pamatu, lai tiktu sniegt pamatojums, kāpēc dalībās balsojas tā un ne citādi, ir pārāk daudz prasības, un es domāju, ka jūs nesaņemsiet neko citu, kā tikai tāds ļoti vispārīgs paziņojums no dalībās pārstāvjiem, no tā mēs neko nevarēsim mācīties. Pēc domāju, princips ka mēs no dalībvalstīm pieprasam, lai tās pamato, kāpēc tās ir balsojuši tā vai citādi par kādu sekundāro tiesību aktu, ir nepamatoti. Un tas tad liks tām pieņemt tādus lēmumus, ko citā tās nepieņemt, un tas tad būtu pārāk daudz prasības. Prasības, bet piekrīt lielāks sarskatāmības principam. Man ir arī tāds iespējas, kā referents uzskata, ka mums ir jāiztais par mazāko dalību valstu balsīm, ka tātad viņš uzskata, ka nevar atstāt visu lēmumu pieņemšanu nedaudz lielāko dalību valstu ziņu. Es tiešām ticu brīvajai gribai un tās dalību valsts pieņem lēmumu nebalsot. Tāpat kā mēs šeit, šī parlamenta deputāta pieņemam lēmumu nebalsot. Dažkārt jautājums mūs neinteresē, mēs negribam celt roku vai citkārt mums vienkārši nav savu ieskatu vai mūsu rīcībā nav pietiekoši daudz informācijas, lai varētu spriest par konkrēto jautājumu. Es domāju, ka atturēšanās balsojumā ir reizēm ļoti pamatot, taču es domāju, ka atturēšanās pastāvīgajā komitejā ir kļuvusi par politisku un ir bijuši ļoti daudz gadījumu, kad eksperti no dalībvalsts puses eh, tiek spiesti nebalsot, lai izvairītos pa daļai no lēmumu pieņemšanas. Ja viņi pieņem šādu lēmumu, tad manā skatījumā ne jau mums ir jāaizsargā šīs dalībvalsts. Es nesaprotu, kāpēc mums būtu jāuzņem šī atbildība aizsargāt šīs tā saucamās mazās dalībvalsts. Dažkārt arī lielās dalībvalsts nebalso, un tas pat var vai, vai vairāk kaut ko kropļot. Tad, ja Vācija apvienotā karalists nebalso, tad tas var ietekmēt arī mazās dalībvalsts. Ja dalībvalsts pieņem lēmumu nelikt kaut kā saviem ekspertiem balsot, tad šī dalībvalsts izno politisku lēmumu. Un tas ir ekspertu grupas lēmums, tas nevar būt politisks. Tātad, ja eksperti pieņem lēmumu nebalso, tad mums šis lēmums ir jārespektē. Es nedomāju, ka viņiem tāda būtu jāturpina. Mums ir pilnīgi taisnība. Ja tāda ir apelācijas procedūra, tad skaidrs, ka jūs saņemat tādu pašu rezultātu. Manā skatījumā komisijas priekšlikums, kas paredz, ka, ja dalībvalsts nebalso pirmajā kārtā atturs, tad uz to arī neatiecas apelācijas procedūra. Tātad mēs iegūstam rezultātu no apelācijas procedūras vienu vai citādu, un tas ir ļoti saprātīgs rezultāts, bet saprotu, ka referentam tas nav pieņemams. Ja jūs nesaņemat rezultātu, ja jūs nepanākat šo kvalificēto vairākumu no pirmā balsojuma, tad jūs ievērojami samazināt to cilvēku skaitu, kas var balsot apelācijas procedūrā, jo tad paliek tikai tās dalībvalsts, kurām būs viedoklis un kas pieņēmuši lēmumu balsot. Manā skatījumā tas ir elegants un godīgs veids, kā tikt ārā no tās nostājas, kur esam nonākuši daudz sekundāro tiesību aktu kontekstā. Nevaram tikt tam posmam pāri. Paldies! Lielas paldies! Turpin priekšsēdētājs! pateicos par šo ļoti pamat, pamatīgo komentāru. Tie bija ļoti vērtīgi komentāri. Paldies, Danam kungs. Jā, paldies priekšstādāt. Es vēlos vispirms pateikties referentam par viņa darba kvalitāti. Šis ir juridisks un arī tehniskas dabas un arī politiskas dabas temats. Komitoloģija ir svarīga, lai īstenot dažus pamattekstus. Tas attiec arī uz lauksaimniecību, fitosanitāriem produktiem un sanitāriem jautājumiem. Šīs debates pie šī temata ir sarežģīts un tās jānoskaidro, jāpadara skaidrāks, pateicoties zinātniskiem pētījumiem, caurskatāmām diskusijām. Es piekrītu piesaistības principam tāpat kā referents. Man es tiešām neesmu pārliecināta par to, ka komisijas uh, princips par kvalificēto vairākumu kaut kā atrisinās pašreizēs problēmas. Tāpat man ir šaubas par to, ka, ka ir vērts kaut kā ierobežot uh, produktu apritirgu, tad, ja nav panāks kvalificētais vairākums. Uh, Ja nav pozitīva vai negatīva balsojuma, tad eh, skaidrs, ka ar strīdīgo jautājumu būs vēl vairāk. Tāpat kā Gerlīnas kundze, es iestājos par to, ka tiek eh, veicināts caurskatāmība. Kaut arī eh, neuzskatu, ka jātaino visas apelācijas procedūrā notiekošā darbība. Apelācijas komiteja ministru līmenī arī ir īstenot. Tas ļaus veicināt viedokļu apmaiņu svarīgās politiskās uh, debatēs, kur mums ir jāzina notiekušais. Paldies! Pan Hojtomā Šedoro Portas. Paldies, Hautamā kungs. Paldies, priekšsēdētē. Vispirms vēlos pateikties referentam. Es uzskatu, ka viņa skatījums ir interesants. Es savā ziņā to var arī saprast. Es domāju, ir labi, ka mēs noturam debats par to, kā rīkoties, un tomēr es redzu lielu atšķirību starp to, ko referents redz un ko es gribētu redzēt, vai mūsu grupa vēlētos redzēt. Mēs parasti vēlamies paļauties uz zinātniskiem pētījumiem, zinātniskiem organizācijām. Referenta priekšlikumu jūs redzat to atšķirību, ka daudz vairāk ģemo tiks novirzīti kaut kur nesvarīgi, pie nesvarīgiem jautājumiem, jo nav lielā, lielā vairākuma. Es domāju, tas ir pārāk daudz prasīts manā skatījumā. Mums nevajadzētu politizēt šo jautājumu, tā kā mēs to darām jau tagad. Jāskatās, kā mēs varētu rīkoties, lai mēs politizētu mazāk šo jautājumu un mēs vairāk ieklausītos un uzticētos mūsu zinātniskiem organizācijām. Eh, tiek sacīts, ka dalībvalsts var izteikties tikai tad, ja tā ir skaidrs viedoklis, un ka tad eh, atturēšanās nozīme tiks mazināta. Es nezinu, vai mēs iesniegsim grozījumus, taču mēs to iekšēji tālāk apspriedīsim, un tad jāskatās, kas notiks tālāk. Es tiešām vēlos sadarboties ar visiem citiem referentiem. Paldies. Pan poseu jāra. Paldies, Jārkungs, lūdzu. Liels paldies, varbūt eh, trīs komentāri, tā kā mēs eh, ļoti ciešam no šīs procedūras šajā komitejā. Es vēlētos eh, saprast, ko komisija tur īsti gatavo, un otrkārt, es domāju par deleģētajiem tiesību aktiem. Uh, Komisijai nav tiesību sagatavot uh, netiesiskus uh, tiesību aktu priekšlikumus un mm, ir godīga procedūra, kurā mēs varam teikt jā vai nē, lai ar tiesību aktiem nerastos dažādas problēmas. Un trešais komentārs, un tas jau tika izskanējis kā priekšlikums, Padome var balsot arī atturoties no demokrātijas viedokļa. Tas ir leģitīmi, bet problemātiski. Tas ir tad, ja ir nepieciešams kvalificētais vairākums. Tādā gadījumā atturēšanās de facto ir kā balsojums pret. Un eh, tad, ja dalībvalstis atturās, tas principā ir kā balsojums ar pret. Es uh, uztraucos, ka atturēšanās varētu visu šo procedūru apturēt, ies strupceļā. Tādā gadījumā balsošana padomē nemaz nebūtu nepieciešama. Un uh, tad būtu jāatrod kāda cita procedūra un mm, Es, piemēram, aizstāvētu to, ka demokrātija nozīmē arī izšķiršanos, lēmumu pieņemšanu. Uh, Un tāpēc uh, es uh, uzskatu, ka deleģētie un īstenošanas akti ir jauni instrumenti, ar kuriem mums ir jāmācās apieties, bet uh, es domāju, ka te mēs varam paļauties uz komisiju. Liels paldies! Došu vārdu Krauzes kungam no komisijas. Paldies priekšsādētājiem! Nu, te tika pieminēti diezgan daudzi jautājumi, un es tikai gribēju paskaidrot, ka komisijas priekšlikums skar tikai specifiskus elementus, kas šobrīd ir iekļauti esošajā komitoloģijas regulā. Priekšlikums nerunā par deleģētajiem aktiem. Tur ir cita procedūra, kas tieši izriet no līguma. Komisijas priekšlikums runā tikai par īstenošanas aktiem, kas izriet no regulas par īstenošanas eh, aktiem, kas pieņemta 2011. gadā. Un pat tur mēs nepiedāvājam pilnībā pārskatīt komitoloģijas procedūru, bet risināt pavisam specifisku konkrētu problēmu, ar kādu saskaramies kopš 2011. gada. Proti, Daudz deputāti jau pareizi norādīja, ka tā ir procedūra apelācija komitejas posmā. Komitoloģijas procedūra strādā ļoti labi. Minēšu skaitļus. Komisija ap, apstiprina aptuveni 1500 īstenošanas aktus gadā un aptuveni 30% no šiem 1500 īstenošanas aktiem iziet cauri komitoloģijas eh, komitejām, nesaņemot no dalību valstīm tikpat kā eh, nekad negatīvus atzinumus. Un ir tikai 2% gadījumu, kad uh, tiek uh, pieņemts lēmums nesniegt atzinumu. Es uh, te neesmu ne par, ne pret uh, kvalificēto vairākumu atsevišķos gadījumos, ja tas var palīdzēt nodrošināt cilvēku, augu un dzīvnieku drošību un veselību, tad uh, būtu pieņemami, ka te nonāk apelācija komitejā. Daži pieminēja ģēmo, bet uh, es gribēju atgādināt, ka komitejas posmā atzinums netika sniegts, Un uh, komisija cerē, ka apelācijas komisija varēs atrast uh, kādu veiksmīgu risinājumu. Bet uh, pie risinājuma tā arī nenonāca, tika atkārtots viedoklis, kas iepriekš tika pausts komitejā. Un šis priekšlikums ir tapis tieši tāpēc, lai risinātu gadījumus, kad arī apelācija komiteja uh, lēma nesniegt atzinumu, un uh, tur, kur šie jautājumi ir tik politiski sāpīgi, ka komisijai tie ir jārisina. Daži jau norādīja, ka nebūtu vēlams politizēt šīs procedūras, un komisijai nebūtu nav tādas intereses. Dalībvalstis uh, šajos gadījumos uh, izvairījās no atbildības uzņemšanās, Un komisija bija kaut kāds lēmums jāpieņem. Tomēr šie īstenošanas akti tieši izriet no pamat tiesību akta, kuri, kurus uh, dalība valstis un parlaments ir apstiprinājis un kur komisijai ir jānodrošina, izmantojot savas pilnvaras, ka tie tiek viendabīgi piemēroti un īstenoti. Uh, komisija īsteno šo, šīs pilnvaras, izmantojot komitoloģijas procedūru, un pēdējo gadu pieredze rāda, ka, piemēram, šie jautājumi atkal tiek mm, nosūtīti komisijai, dalību valstis eh, savus eh, viedokļus nepauž, un arī komisijas prezidents eh, uzrunājot parlamentu par stāvokli Savienībā pieminēja, ka atsevišķos gadījumos šāda problēma pastāv. Un tieši tāpēc komisija ir nākusi klājā ar šo priekšlikumu. Mēs, protams, neceram, ka lēmumi nākotnē, tad, ja šis priekšlikums tiks apstiprināts, uh, tiks pieņemti mm, balsojot tikai dažām dalību valstīm. Jo, ja mēs uh, pieņemam atturēšanos balsojumā, tad to nevar uzskatīt par klāt nebūšanu. Mēs nezinām, kāds ir, būt, kāds ir labākais risinājums, mēs vienkārši piedāvājam eh, šādu, un eh, mēs uzklausām gan jūs, gan citas komitejas šajā parlamentā, un esam dzirdējuši plašu atbalstu tam, ka tiek nodrošināta labāka caurskatāmība, atbildība individuālā balsojumā, un te es arī likšu punktu, bet varbūt, ka jums būs papildus jautājumi. Paldies! Dziękujemy panu. Liels paldies! Ropē, kungs, lūdzu. Dar kartāču pirmininkė. E, Liels paldies vēlreiz priekšstādātājiem. Gribēju teikt lielu paldies par ļoti detalizētajiem komentāriem. Tie tiešām bija ļoti vērtīgi. Mēs visi saprotam, ka problēma pastāv. Un mēs redzam tikai vienu virzienu, kā to risināt. Varbūt komisija vēlētos eh, tai labvēlīgāku atzinumu, bet mūsu vēlme pēc uh, lielākas caurskatāmības, uh, atbildības, tīpaši tad, ja runa par delikātiem jautājumiem, mm, mums visiem ir ļoti būtiska. Es piefiksēju jūsu idejas un komentārus un ceru, ka mēs uh, arī turpmāk uh, sadarbosimies, lai nonāktu pie kopīga risinājuma. Paldies! Liels paldies, Rupes kungs! Pateicos visiem, kas izteicās. Jums eh, ir laiks līdz 7. septembra 13. lai iesniegtu savus grozījumus. Līdz ar to darbu šodien esam beiguši. Rītdien mēs eh, tiksimies uh, pulksten deviņos un sanāksmi vadīs uh, Dekāstro kungs. Tagad es visiem saku uz redzēšanos. Um, līdz ar to arī darbu beidzam un priekšsādātājs